Mes chers collègues, bonjour! Kolēģi, labdien vēlreiz! Ķersimies pie darba! On y va? Allez, notre commission a décidé. Mēs esam šodien nolēmuši organizēt uh, un arī rīt uh, atklāt uzklausīšanu par mobilitātes pakotni. Šai uzklausīšanai būs divas daļas. Šodien mēs koncentrēsimies uz četriem priekšlikumiem, tie tiesību aktu priekšlikumi, kas risina jautājumus, kas ir saistīti ar iekšējo tirgu un sociālajiem aspektiem. Un rīt mēs skatīsim priekšlikumus, kas ir saistīti ar barmaksas ceļiem. Ceļu transporta tirgus ir ārkārtīgi būtisks Eiropas ekonomikas konkurētspējai un ir jābūt noturīgai, ilgtspējīgai, stabilai nozarei ar pietiekamu kapacitāti, lai varētu nodrošināt ceļu transporta pakalpojumus. Otrajā daļā varēsim piedalīties diskusijās ar nostrēju iesaistītajiem. Nu, un šajā zālē mūsu visu kopīgais mērķis ir nodrošināt to, ka jaunie tiesību akti, kur piedāvājas komisija, uzlabo transporta nozarē strādājošo dzīvi. Un mums ir jāspēj palīdzēt arī visiem tiem, eh, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību šajā nozarē, saskaņā ar spēkā sošajiem noteikumiem. Līdz ar to arī jautājumi, kas ir saistīti ar tirgu un sociālajiem aspektiem, ir jāskata kopā, lai nodrošinātu līdzsvarotu rezultātu un iespējami lielāku pievienoto vērtību Eiropas Savienībai un eh, Savienības iedzīvotāju interesēm. Parlamentam ir eh, būtiska loma spēlējama visu šo mērķu sasniegšanā. Un es ceru, ka šodien dzirdētais un arī, ko dzirdēsim rīt, tik tiešām mums eh, palīdzēs veidot jaunās tiesību aktus. Gribu jūs iepazīstināt ar mūsu runātājiem. Man ir tas prieks eh, mūsu vidu, mūsu komitejā uzņemt eh, mūsu viesus, mūsu paneļa ekspertus. Šīpera kungs kurš pārstāv eiro kontroli. Labdien jums! Bertelo kundze, kas pārstāv eh, ceļu transportētāju Nacionālo federāciju. Arī jūs sveicu mūsu vidū Parīlo kungs, ceļu transporta nodaļas vadītājs eh, Eiropas eh, transporta federācijā. Ar jums līdzi ir vesela delegācija ar pat ar karogiem, bet eh, tos mēs eh, neizmantosim. Bet, nu, jebkurā gadījumā sveicu arī jūs mūsu komitejā. Tālāk. Laiko kungs. Kurš pārstāv Ungāru transportu un loģistikas eh, uzņēmumu Waverers International Polonio kungs, kurš ir uh, Portugāles ceļu pārvadātāja asociācijas viceprezidents Vilats Senakungs, Dāņu sindikāta 3F transporta prezidents un visbeidzot eh, profesors Borkovskis no Gdaņskas universitātes polijā. Lūk, trīs reizes jau mēģinu izrunāt Tātad Gdaņska polijā. Lūk, arī jūs sveicu. Un eh, paldies, ka atsaucāties mūsu uzaicinājumam. Protams, ka šīs uzklausīšanas laikā mm, mums uh, palīdzēs arī komisijas pārstāvji. Jāsaka gan, ka es būšu nepielaužama, ja runa ir par atvēlēto laiku. Katram runātājam būs septiņas minūtes maksimums - septiņas minūtes. Lūk, tik daudz laika jūsu prezentācijai. Lai taupītu laiku, jautājumi un diskusijas notiks pēc tam, kad būsim uzklausījuši visas prezentācijas. Nu, lūk, un izmantosim pingponga metodi mūsu debatēs. Būs divi jautājumu raundi, divas kārtas, kad varēsiet uzdot jautājumus ekspertiem. Pirmajā kārtā uzklausīsim ziņotājus, un otrajā būs iespēja izteikties tiem deputātiem, kas to vēlas. Nu, un attiecībā uz runas laiku, kolēģi, tas man viss ir uh, piefiksēts. Nevarēsiet uh, pārsniegt jums atvēlēto laiku, gluži vienkārši atņemšu jums mikrofonu. Ceru, ka visi saprata. Īsmēlam ar to ir kas piebilstams. Jā, man ir viens komentārs par eh, to, kā um, oficiāli eh, efektīvāk organizēt eh, šo uzstāšanos, visu uzklausīšanu un nepārsniegt trīs ar pus minūtes. Un tie uh, kolēģiem, kuri grib runāt ilgāk, Es aicinātu tādu sadalīt uh, šo runas laiku uz pusēm un uh, es ierosinātu sadalīt tātad trīs ar pus minūtes un pēc tam vēl trīs minūtes uzstāšanās laiku. Monsieur Ertug. Ertugu kungs, nesatraucieties. Man ir saraksts. Un nav neviena deputāta, kam būtu 5 vai 6 minūtes atvēlētas. Viss ir sadalīts tā, lai deputātam būtu maksimums 3,5 minūtes laika. Nu, un, protams, ka runas laiks ir sadalīts samērīgi pa politiskajām grupām. Tā kā, nu, nav pamata satraukumam. Man ir saraksts, man ir vārdi. Un es domāju, ka varam ķerties pie uzklausīšanas. jums nav pareizais saraksts. Pareizais saraksts ir man. Tik tiešām uzticieties man, kā priekšsēdētājai. Bez kavēšanās ķersimies pie uzklausīšanas. Sāksim ar Šipera kungu, kurš pārstāv Eurokontrolu rūtu septiņas minūtes laika, lūdzu. Uh, I'm doing it in English because I'm used to do that. Es runāšu angliski, tā esmu pieredzis, lūk. Bet nu centīšos iekļauties septiņās minūtēs. Paldies priekšētātāji par iespēju Eirokontrolu rūtā uzrunāt parlamenta deputātu šai komitejā. Mēs esam organizācija, kas a, nodrošina sadarbību ceļu transporta nozarē Eiropas Savienībā. Vēl ar vienu atrodamies šobrīd Benelux, bet kādā brīdī arī kļūsim absolūti neatkarīgi Mums ir 15 biedru šobrīd, un cerams, ka būs vairāk. Oh. Yeah. Okay. Um, this presentation Šī prezentācija būs īsa. Runa ir praktiski par divām lietām. Par pašreizējo situāciju ceļu transporta noteikumu īstenošanā Eiropā, nu, tas uh, sasaucas arī ar mobilitātes pakotni. Nu, drīzāk gan no sociālā skatījuma, nevis uh, politiskās perspektīvas attiecībā uz jauno tiesību aktu un grozījumu īstenošanu praksē. Ja mēs skatāmies uz ceļa satiksmes noteikumu īstenošanas situāciju Eiropā šobrīd. Ikgada ziņojumi, ko mēs eh, ik pa laikam saņemam arī no komisijas, liecina, ka esam zaudējuši aptuveni 80% no mūsu īstenošanas kapacitātes pēc 2008. Eh, gada krīzes. Lūk, esam eh, zaudējuši cilvēku resursus, kas bija mūsu rīcībā. Faktiski, ja paskatāties uz skaidriem detalizētāk, redzat, ka tie kas vēl ar vienu ir atbilstoši apmācīti un eh, zinoši ceļu satiksmes akī, ir tādu ir aptuveni 12-13 tūkstoši, kuriem ir jānodrošina ceļu eh, satiksmes eh, likumdošanas īstenošana. Bet mums ir 7 līdz 8 miljoni komerciālo transporta līdzekļu, un lūk, tā kā tas ir tā, lai saprastu kopainu. Tāpat arī jāpaturprātā, ka priekšlikumi paplašina darbības jomu, ne tikai ja vieglie un smagie kravas auto ir ietverti. Nākotnē varētu būt runa arī par pavisam viegliem kravas transporta līdzekļiem, tā kā iespējams nākotnē mūsu darba apjoms tikai pieaugs. Uh, Nu, protams, ka mēs gribam, lai eh, noteikuma īstenošana būtu iespējami rentablāka un efektīvāka. Ja mēs skatāmies uz to, kā, kāda ir sistēma, ir skaidrs, ka tā ir ļoti vecmodīga. Tas vēl ir vien ir 20. gadsimta. Piemērs, un esam jau tomēr 21. gadsimtā, par to runāšu vēl nedaudz vēlāk. 20-30% tahogrāfu krāpniecības gadījumu uh, Tas, protams, nenozīmē, ka visi transporta uzņēmumi būtu noziedznieki. Lielākā daļa no tām ir uh, kompānijas, kas ievēro tiesību aktos noteikto. Bet uh, šeit ir jādomā arī par uh, atblū krāpniecību, emisiju krāpniecību. Un vēl kāda lieta šie klejojošie autovadītāji un, protams, paskastīšu uzņēmumi šis arī ir eh, problēmas, kas risināmas no noteikuma īstenošanas skatu punkta. Nu, lūk, tas tāds ieskats eh, mobilitātes pakotnē. Mēs redzam, ka spēkā esošie tiesību akti nozīmē, ka sākot ar 2019. gadu mums būs viedie tahogrāfi, bet te pašā laikā ir ļoti garš īstenošanas periods, piemēram, saistībā ar eh, saziņas tehnoloģijām, kas tiek izmantotas, lai atvieglotu mūsu dzīvi. Nu, tur nav īsti konkrētu pienākumu. Mums ir jāstrādā ar visdažādāko pauģu tahogrāfiem, un tas ir sarežģīti jau tagad un būs sarežģītāk vēlāk. Tā kā tahogrāfa modernizēšana būtu ļoti svarīga. Skatoties um, uz uh, mobilitātes pakotnē piedāvāto, ir skaidrs, ka jau tagad ir problēmas ar um, ikdienas atpūtas laiku. Uh, nākotnē ceram uz uzlabojumiem. Un, ja runa ir par analogiem tahogrāfiem pretstatā digitālajiem vai viedajiem, arī tie saga sagādā problēmas. Mobilitātes pakotnē elastība ir pretstatīta īstenojamībai, nu, un dažkārt šķiet, ka varbūt viss tiek darīts mazliet par vēlu. Piemēram, riska profilu iekļaušana MS sistēmā, tā ir ļoti laba doma, bet tas neatrisina problēmas. Mēs vēlamies aktuālu, faktisku īstenošanas informāciju. Nu, tādējādi mēs savu darbu varētu veikt labāk. Nu, lūk, un te jau mans pēdējais uh, slaids, esmu iekļāvies laikā, man tā šķiet. Ceru, vismaz ļoti ceru. Daži ieteikumi noteikumu īstenošanas inovācijas, izmantojot tehnoloģijas. Nu, un mēs jau redzam tādas tehnoloģijas kā VIM sistēma, APN, ANPR, um, numurzīmju atpazīšana, elektroniskie dokumenti. Mm, bet ir jāsaprot, ka mums ir vajadzīga piekļuve datu bāzēm, gan dinamiskām, gan statiskām, 24 uh, stundas dienitī. Šobrīd tas tā nav. Nu, dažkārt pat nevaram piekļūt tahometru informācijai. Tas tāds piemērs. Vajadzētu attīstīt arī inteliģentākas eh, noteikumu īstenošanas stratēģijas, uz uzticēšanos balstīta īstenošana, Eiropas mēroga datu apmaiņa, lai uzlabotu uz risku balstītu īstenošanu, tā lai ļautu tiem, kur atbilst noteikumiem, darīt viņu darbu. Un ir jāstiprina arī sadarbības starp eh, iestādēm, kas nodarbojas ar eh, noteikumu īstenošanu. Es pārstāvu, protams, ECR, Eurocontrol Route, bet ir arī citi veidi. Nu, lūk, paldies par jūsu uzmanību. Ceru, ka vēlāk mums būs uh, interesanti jautājumi un labas diskusijas. Paldies! Paldies, Bartolo kundzei, septiņas minūtes lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādātāji, godātie deputāti. Es pārstāvu uh, pirmo lielāko Francijas kravu pārvadāšanas un transporta uh, organizāciju. Mums ir 400 tūkstoši strādājošo. Gribu teikt, ka mēs darbojamies Eiropas līmenī, mums ir birojas uh, Brīselē, un mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas parlamentu, lai rastu kompromisus. Un uh, mēs bijām 2005. gadā pirmā organizācija, kas vērsās pie Žaka Baro, kas toreiz bija transporta komisārs, jautājot, vai darbinieku norīkošana attiec uz kabotāžu. Mēs bijām pirmie, kas uzdeva šādu jautājumu, un debatas joprojām nav par šo jautājumu noslēgušās. F, ETF. Um, NTR mēs uh, strādājam Eiropas līmenī, lai nodrošinātu atbilstošas konkurences principu ievērošanu un lai vērstos pret pārspīlējumiem vai neatbilstībām tā saucamo klejojošo autovadītāju uh, kontekstā. Man šeit ir grafiks, kur jūs redzat, kāda ir uh, Francijas kravu pārvadātāju vieta Eiropas uh, kontekstā. Šeit jūs redzat 1993. gadā šis īpatsvars bija 50%, tagad tas ir samazinājies līdz 10%. Tas nozīmē, ka visi uh, šie uh, krāvu pārvadājumi starptautiskā mērogā vairs netiek uh, tos neveic Francijas uzņēmumi. Šeit es nerunāju par tranzītu pārvadājumiem. Otrajā grafikā, ka tonnas uz kilometru, kas ir pārvadāts starptautiskos pārvadājumos Francijas teritorijā uz Franciju vai no Francijas, arī šos pārvadājumus vairs neveic Francijas uzņēmumu praktiski ir veikti tikai 6,9 miljārdi tonu kilometru uh, kaut gan uh, kopējais apjoms uh, Francijas teritorijā ir 58,3 miljārdu tonnas uz kilometru. Uh, pēc uh, šiem pārvadājumu veicējiem, kāda, kāda šeit ir hierarhija, jūs redzēsiet, ka Francijas transportā pārvadājumos starptautiskie pārvadājumi veido vairs tikai 8% un pirms uh, 20 gadiem tie bija 50% par kabotāžu. Sarkanā līkne rāda, kā ir, uh, kā darbojas Francijas pārvadājumi, veicot pārvadājumus citām valstīm. Šis līmenis pēdējo gadu laikā ir samazinājies par 15%, bet kabotāžas apjoms ir pieckāršojies. Tas nozīmē, ka uh, lielu daļu no transporta pārvadājumiem valsts iekšienē veic uh, kabotāžas pārvadātāji. Un uh, Eh, tajos laikos eh, savulaik tas neatiecā šis eh, septiņu dienu periods un trīs pārvadājumi. Šeit jūs redzat atalgojuma struktūru starptautiskajos pārvadājumos, ko veids Francijas uzņēmumu Un uh, šī uh, konkurētspēja ir nevis Eiropas problēma, bet Francijas problēma. Mēs tagad darbojamies atvērtā tirgu, un mums visiem nav vienādi uh, nosacījumi, nav vienāds atalgojuma līmenis un sociālo iemaksu apjoms. Šeit jūs redzat zilā krāsā to atalgojumu daļu, uz ko attiec sociālie maksājumi un sarkanajā krāsā ir tā saucamās komandējuma naudas, par kurām nav jāmaksā sociālās iemaksas vai veselības aprūpas vai iemaksas vai pensiju uh, iemaksas. Uh, Un jūs redzat, kādās valstīs kā Francijā un Vācijā uz daudz lielāku atalgojuma daļu attiec sociālajie maksājumi. Ir citās valstīs eh, šīs īpatsvars ir daudz mazāks. Ir valstis, kur uh, atalgojuma lielākai eh, daļai netiek uzlikt sociālie maksājumi. Un šeit arī ir meklējums konkurētspējas atšķirības. Pēdējā tabulā jūs šeit redzat Uh, izmaksu atšķirības uh, vienai uh, nobrauktai stundai Francijā un citās valstīs. Es negribu šeit izraisīt polēmiku, bet ja jūs redzat, ka atšķirības dažām valstīm ir vairāk nekā 70%, tad nekādu iespēju nav veikt pietiekams pasākums nacionālā līmenī, lai atjaunot Francijas autopārvadātāju konkurētspēju. Visi šie šifri ir pilnīgi oficiāli saņemti no transporta administrācijām, tie ir Eurostat dati. Un jāsaka, mēs šobrīd saskaramies ar ļoti lielām grūtībām. Un jautājums, kādu Eiropu mēs vēlamies? Elo, Eiropu, kuru mūs ceļ uz augšu vai kuru mūs gremdē? Un uh, šobrīd ir ļoti uh, sakarstētas debates, tiek pārmest atsevišķām valstīm, arī manai valstī protekcionisms par nostāju vienā vai otrā punktā mobilitātes pakotnē. Es domāju, ka mums vajadzētu bez kaislībām diskutēt par šiem jautājumiem, tā skaitā uh, iz, izvērtēt uh, reālos skaitļus, datus. Protams, mobilitātes pakotnes mērķi ir tālējoši, un mēs ar lielu uh, prieku piedalāmies šajās debatēs un esam gatavi atbildēt uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Paldies Bertolo kundzei, paldies, ka visi ievēro arī uzstāšanās laiku, un tagad vārds par Ilo kungam. Priekšstādātājs kundze, godātie deputāti, pateicos par uh, mums doto iespēju uzstāties. Visi priekšlikumi ko komisija ir ierosinājusi mobilitātes pakos ietvaros, tie ir uh, pamat uh, pīlāri iekšējām tirgumu un tā skaitā arī uh, darbinieku no, no sūtīšana darbā. Tātad visi šie priekšlikumi ir savstarpēji saistīti. Ir konkrēti priekšlikumi, lai garantētu preču un personu brīvu pārvietošanos. Un uh, ETF uzskata, ka nedrīkst būt uh, diskriminācija algu jomā saistībā ar personas uh, pilsonību, kā tas noteikts līgumā. Mēs uzskatām, ka no, transporta nozara nav pilnīgi uh, gatava pilnīgai atvērtībai, arī komisija to atzīst, un līdz ar to kabatāžai jābūt ir laikā ierobežotām pasākumam. Kādi ir ETF priekšlikumi? Visas jaunas uh, tiesību normas ir jāvērš uz to, lai tās varētu viegli kontrolēt un pārkāp, pret pārkāpumiem uh, noteikt sodus. Līdz ar to viedie takogrāfi ar automātisko ģeolokalizāciju, SMR nacionālie reģistri, piekļuve uh, reālā laikā visiem transporta un uh, darba inspektoriem uh, ir jāno, jānodrošina piekļuve datiem uzreiz, nevis uh, ierosinātajā termiņā. Un es gribu teikt, uh, ir eh, jārunā par trim operācijām - tātad iekraušana, izkraušana, starptautiskiem pārvadājumiem un pēc tam ir jāparādz septiņas dienas ārpus kabotāžas teritorijas. Un ir jāparedz katrai operācijai Eiropas kontaktu punkts, ar ko var viegli sazināties visi Eiropas kontrolieri. Transporta līdzekļiem regulāri jāatgriežas operatīvajā bāzē un šādā veidā varētu efektīvi cīnīties pret fiktīviem pastkastīšu uzņēmumiem un nodrošināt, ka uh, transporta līdzekļi veids lielāko pārvadājumu daļu tieši valstī, kur tie ir reģistrēti. Darbā norīkošanas direktīva attiecas uz kabotāžas pārvadājumiem. Par to nevar būt nekādu šaubu. Uh, un šī direktīva ir spēkā tikai tad, ka ir, kad izpildīti visi direktīvā nu, paredzētie priekšnoteikumi. Bet uh, galvenā problēma ir nevis uh, normas, bet to izpildu šobrīd. Tālāk kontrola par braukšanas un atpūtas laiku. Šeit ir uh, nepiecieš, šeit tiek runāts par elastību. Mēs nesaprotam, kādu papildu elastību būtu uzņēmumiem jāpiešķir, jo visi e, regulējuma grozījumi ietekmēs e, auto vadītāju algas un iespēju saskaņot privāto dzīvi ar profesionālo karjeru un arī ietekmēs ceļu satiksmes drošību. Pašreiz e, komisija runā par uh, iespēju atgriezties dzīves vietā. Tas ir māns, jo nav nekas darīts, lai reāli aizsargātu auto vadītāju tiesības, un uh, šie ierosinājumi ir diezgan neskaidri. ETF uzsver, ka visi pasākumi ir savstarpēji saistīti, un ja mēs uh, nedēļas uh, ietvaros samazinām atpūtas laiku, tad mēs automātiski palielinām darba laiku, un daži vēlētos arī pagarināt braukšanas laiku. Jūs redzat, priekšsēdētājs kundze, 21. Eh, ehm, novembrī mēs organizējām pasākums visā Eiropā. Pie Francijas-Beļģijas robežas mēs rīkojām pasākumu akciju lai piesaistītu komisijas uzmanību, un ja mūs neuzklausīs, tad mēs domāsim par plašākām Eiropas mēroga akcijām. Mēs vēlamies, lai tiktu respektēti spēkā esošie noteikumi un lai visi eh, jaunie noteikumi visur tiktu piemēroti vienādā veidā, kā arotbiedrību pārstāvi, kuri vada sarunas par koplīgumiem noteiktās valstīs, nav panākt vienošanās eh, par kaut ko, ja nav panākt vienošanās par visu kopumā, un tas būtu jāpatur prātā. Mēs atrodamies sarežģītā situācijā, protams, bet pastāv divas Eiropas, un tas ir jāatzīst ir Eiropa, kur gadu desmitiem uh, valda sociālā dialoga gārs, kur tiek uh, slēgti uh, koplīgumi, un otra Eiropa, kur šādu koplīgumu nav. Katram autovadītājam maksā par nobrauktajiem kilometriem un uh, maksā neoficiālā veidā. Un kā priekšsēdētājs Junkers ir teicis, ir jābūt vienādai samaksai par uh, paveikto darbu noteiktajā vietā. Mēs vēlamies to panākt. Paldies! Un tagad vārds Laško kungam. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ferenc Laiko. Labdien, mans vārds ir Ferenc uh, Laiko. Tātad eh, esmu Perence eh, Leko eh, un pārspā, pārstāvu Vaberera tātad, starptautisko pārvadājumu kompāniju. Mēs mūsu uzņēmumā nodarbinām aptuveni 5000 profesionālu kravas pārdātāju, un es vēlētos norādīt uz vairākiem pragmatiskiem mobilitātes pakotnes aspektiem. Un tad esmu nozars profesionāls. Ļoti svarīgi ir tas, ka ehm, mēs e, esam e, tātad e, tādi transporta sektora darbinieki, kas ir pilnībā caurskatāmi, un mēs arī ievērojam visu Eiropas regulas. Tātad Paldies eh, par eh, šo iespēju pievērst eh, uzmanību vairākiem aspektiem. Ir ļoti būtiski diskutēt ar sektora dalībniekiem pirms pieņemat lēmumus. Mēs sapratām to tā, ka pirms mobilitātes pakotnes publikācijas visi aspekti tomēr netika ņemti vēlā. Mēs uzskatām, ka ne tikai arota biedrība pārstāvja, bet arī patērētāji Eh, viņai vajadzētu uzdot eh, jautājums eh, par šiem aspektiem, tāpēc ka visus no viņiem ietekmēs mobilitātes pakotne. Es vēlētos runāt par to, cik būtiska ir, cik būtiski ir šis jautājums. 75%, 75 no ceļu transporta tātad pārstāv 75% no Eiropas Savienības transporta nozares. Un Bulgārijā un uh, Spānijā šis skaitlis ir 30%, eh, un līdz ar to uh, kopīgais ceļu transporta uh, daļa ir 65%, un uh, tikai 35% ir uh, starptautiskie vai uh, pārobežu pārādājumi, un uh, dalījums uh, valstu starpā uh, 80% no šiem uh, pārādājumiem uh, notiek uh, Eiropas Savienības 15 dalībvalstīs. Uh, Savukārt mm, šajā startautiskajā pārdājuma daļā eh, te, eh, šis te dalījums ir eh, pretējs. Un līdz ar to ir ļoti būtiski, lai šobrīd šī dabīgā, dabīgais darba dalījums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm tiktu saglabāts. Un ja mēs vēlamies to izmainīt, un tas arī ir šīs dienas uzdevums, tātad izmainīt pārdāšanas noteikums, mm, nu tad ir jāsaprot, ka Eh, Eiropas eh, līmenī eh, ir jāregulē transporta nozara un regulējumam ir jābūt labākam nekā šobrīd. Tomēr ir zināmas sekas un sekas varētu būt tādas, ka varētu pieaugt transporta izmaksas. Un tas gal galā varētu rezultēties arī preču cenu pieaugumā veikalos. Un, uh, varētu rasties eh, traucējumi piegādes eh, ķēdē, kas savukārt eh, ietekmētu arī IKP. Ja vērā netiktu ņemtas visu spēlētāju intereses. Un tad vēl viens aspekts ir tāds, ka transporta izmaksu palielinājums varētu samazināt Eiropas Savienības konkurētspēju. Es neesmu šeit šodien, lai runātu par makroekonomiku, Eh, mums ir jāskatās eh, eh, uz jautājumu par braukšanas un atpūtas laikiem. Mobilitātes pakotnes ierosinājums nekalpo vadītāju sociālajiem interesēm, tāpēc ka pietiekami daudz viesnīcu pie autoceļiem. Mm, līdz ar to mm, te ir arī zināmi drošības aspekti. Ja mm, vadītāji nepieskatīs, atstās savus kravas automobīļus, tad pastāv augsts risks Uh, saistībā ar imigrāciju. Un, uh, manuprāt, uh, tas nav jums nekas jauns. Jūs zināt, kāda ir situācija Kalē vai pie autoceļiem. Kāda komisāra apmeklēja Ungāriju, viņa minēja to, ka viesnīcu trūkums ir liela problēma un nav iespējams tāda situācija ir pilnīgi nerealizējama transporta sektorā. Līdz ar to ir eh, nepieciešams eh, regulējums eh, attiecībā uz šīm četrām nedēļām, ko vadītāji var pavadīt uz autoceļiem, un pēc šīm četrām nedēļām viņam nevajadzētu doties uz viesnīcām, bet doties mājās un būt kopā ar ģimeni. Un tas viss ir vadītāju sociālās interesēs un kā Ungārijas uzņēmums mēs atbalstām šādu virzību. Un attiecībā uz darbā norīkošanas uh, uh, direktīvu. Un mēs uh, atbalstītu, tātad mūsu vadītāji atbalsta to, ka ir godīga konkurence un ka Eiropā notiek veiksmīgas operācijas. Tomēr ir skaidrs, ka šī brīža priešakums nav realizējams starptautiskā transporta operācijās. Es nerunāju par kabotāžu, es runāju vispār par pārobežu pārvadājumiem. Un nu, tātad varat iedomāties, eh, eh, ka eh, mm, kravas automašīnu vadītāji pavada savas dienas dažādās Eiropas Savienības valstīs, un katrā valstī jāpielāgojas tātad at, at, citādākām līgumām, citādai valodai, un ir jābūt reģistrācijai. Un ir eh, skaidrs, eh, ka eh, tas būtu tehniski neiespējami un pilnīgi nepamatoti pārvaldīt šādu situāciju. Un mūsu priešakums tātad ir tāds, ka būtu šīs desmit dienas. Un, Mūsuprāt, tas ir tāds kā vidusceļš, kas visiem ir pieejams un ir jācīnās pret negodīgu konkurenci un ir iespējams, ka būs sociālais dempings. Parlamenta eh, deputāti, jūsu rokās ir lēmums un lūdzu neaizmirstiet eh, to, eh, ka mobilitātes pakotnes ietekme ir daudz plašāka nekā tikai sektora regulējums, tam ir nopietna ietekme arī uz Eiropas Savienības IKP inflāciju un kopējo konkurētspēju pasaules kontekstā. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju! Polonijā kungs, septiņas minūtes, lūdzu. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Ar microfone, lūdzu. On vous remet le micro, le compteur à zéro. On est sympa. Muito boa tarde, Sr. Presidente, mais membros eh, da mesa e todos os presentes. Eh, venho, estou... Labdien visiem! Es eh, pārstāvu Antram, kas ir uh, transportētāju uh, pārstāvniecība. Nākamais slaids tātad. Šī eh, eh, ir kravas pārdājuma uzņēmumu pārstāvniecība. Tātad, Tātad mēs pārstāvām vairāk kā tūkstoti eh, uzņēmumu, kuras mm, nodarbojas ar mm, vairāk kā 35 tūkstošu kravas automašīnu pārvaldību. Nākamais slaids. Attiecībā uz norīkošanas definīciju. Eh, šeit eh, eh, komisijas priekšlikumā nav ierosināts izmaiņas. Tad pirmais pāns no 96. gada direktīvas šis formulējums un arī otrā panta formulējums. Te ir ļoti skaidri norādīts, mm, mm, kas ir norīkošana transporta sektorā. Un ir eh, skaidrs, eh, eh, ka ir jābūt līgumam, lai norīkotais darbinieks varētu doties uz citu valsti, lai varētu veikt vienu mm, operāciju. Un attiecībā uz transportu, tad sektorā ir iespējams dažādas operācijas, un mm, bieži vien pārādājumi ir vairāk nekā vienā valstī. Un līdz ar to Te ir runa par mm, vadītājiem, kuri strādā eh, starptautiski, viņi eh, strādā ārpus eh, valsts, kurā viņi ir bāzēti. Un tas nav kas tāds, ko viņi darītu regulāri. Tas ir kaut kas tāds, uz ko neatiecās komisijas priešakums, un mm, tad tas nav ierakstīts šie te gadījumi. Un te nav runa arī par atsevišķiem līgumiem, piemēram, ja vadītājs pamet Portugālu dodas uz Franciju, Eh, kur eh, viņam ir līgums ar klientu, tādā gadījumā eh, viņi arī pameta Franciju un dodas uz vēl kādu citu valsti, kurā savukārt ir vēl cits līgums. Līdz ar to var būt ļoti daudz līgumu. Ja mēs skatāmies uz pirmo un otro pāntu, kāda ir šiem patiem jēga, Tātad šis, šī definīcija startautiskajiem pārdājumiem Nu, eh, tā īsti eh, tas neatbilst eh, pārvietoto darbinieku direktīvas kontekstam. Un līdz ar to nav nepieciešamais juridiskais ietvers un komisijas priešakums, par kuru šobrīd runājam, tas nerisina šo jautājumu. Kaut gan ta, ja tas tiktu apstiprināts, tas eh, novestu pie eh, cita eh, veida operācijām. Varbūt dažādas citas situācijas, piemēram, varbūt Ungāru vadītāji, mm, par ko jau runāja Ungārijas pārstāvis. Mm, tātad te ir iesaistīti dažādi aspekti Eh, ka, piemēram, ir eh, sešas eh, piegādes Francijā, uz kurām savukārt neatiecās dzīvošanas izmaksas, un izmaksas būtu daudz augstākas. Līdz ar to, ja ir vadītājs, nu tātad ir skaidrs, ka viņi nedzīvo ne Francijā, ne Vācijā, uz viņiem neatiecas dzīves, šitā, dzīvošanas izmaksas. Eh, Portugālē eh, ir eh, vadītāji, kuri ierodas no citām valstīm. Mēs neesam īpaši geogrāfiski centrāli novietota valsts, un, kā jau cita norādīja, tas viss novedīs pie izmaksu pieaugšanas, un, ja mēs skatāmies, kāds ir izmaksas Francijā, protams, ka tur ir zaudējumi un arī tiks zaudēta tirgus daļa, tā ir tiesa, Tomēr eh, tas eh, ir eh, raksturīgs vairākām valstīm, to skaitā arī Francijai. Un to īsti nevar risināt ar darbinieku darbā nosūtīšanas direktīvu. Tas nav tāds risinājums ir pilnīgi visam. Tad vēl viens aspekts esam strādājuši arī ar citām asociācijām. Un mēs cenšamies sanākt kopā un ir jāņem vērā, ka pastāv ļoti liela daudzveidība. Mums eh, likās, eh, ka eh, uzņēmumiem varētu būt daudz sarežģītāk rīkoties starptautiskā līmenī. Un ir citi potenciāli risinājumi. Par dažiem no tiem notiek diskusijas. Un ir jāņem vērā to, kāda ir situācija ja darbiniekiem tiek eh, pieprasīts atgriezties viņu rezidences eh, valstī un ir šīs četras nedēļas, mm, tas eh, nebūs reāls risinājums. Un tālāk, ja mēs raugāmies uz šo priešakumu, Tātad 561 no 2006. gada regula. Un šeit ir runa par atpūtu vadītāju kabīnē. Mm, dažkārt eh, mm, nevar eh, sagaidīt, eh, ka vienmēr šī regula tiek ievērota. Un šī atpūta kabīnē, nu, tātad mm, tā reāli ir tā vieta, kur vadītāji mēdz dzīvot. Portugāla ir diezgan, ir, ir tāds reģions, kas atrodas perifērijā. Un šeit varat redzēt, kādi ir tie elementi, kas mums ir jāaptur prātā, ja mēs raugāmies šo, šo tabulu. Un tātad esam 11. Eh, vietā. 66% eh, no mūsu eh, tātad, pārdājumiem ir tātad, starptautiski, un te var redzēt zināmu gribas trūkumu un tas necās tikai uz eh, Franciju. Ja mēs raugāmies, kāda ir situācija Vācijā, ir lieli ekonomikas eh, sektori. Eh, mēs varam redzēt, ka te iztrūkst tādi saprotiski elementi. Un vadītājiem vajadzētu atļaut atpūsties Eh, vairāk un Un tas viss ir eh, jāņem vērā, citādi situācija būs ļoti haotiska. Jo. Paldies. Turpinām ar Vilacena kungu. Dāņu arotbiedrības transporta 3F vadītājs. Lūdzu. Paldies par uzaicinājumu. Paldies par to, ka mums ir iespēja paust savu viedokli šai sanāksmē. Es esmu 3F. Uh, arotbiedrības vadītājs un 300 tūkstoši Ziemeļvalstu transporta nozares strādājošos pārstāvu. Mēs uh, vedām uh, savu laiku Dānijā ķertās zīvis, kartupeļus uz uh, Franciju, Vāciju un citām valstīm. Darbs bija grūts, bet uh, bija labas darba samaksa. Tagad situācija ir mainījusies. Un mēs, mūsu arotbiedrības sadarbojas ar darba devējiem, bet jāsaka, mūsu darba apstākļi ir grūti un uh, strādā Rumānijas, Maķedonijas un uh, citu austrumu valstu uh, pārvadātāji, viņas alga ir viena trešdaļa no Vācijas, Dānijas un um, kolēģu algas par vienādu darba apjomu. Eiropas Savienībā uh, personu uh, un preču brīvu pārvietošanās ir būtisks princips, bet šo m, mm, principu nedrīkst īstenot uz uh, algu un darba apstākļu rēķina. Es kas nostāda strādājošos nego, eh, negodīgas konkurences priekšā. Un eh, es eh, varu pozitīvi vērtēt komisijas priekšlikumu par mobilitātes pakotni un parlamentu ierosinājumus. Mēs atbalstam to, ka šajā priekšlikumā ir atzīts, ka Uh, šie uh, starptautiskos pārvadājumus veicošie uh, šoferi var tikt uzskatīti par norā, darbā norīkotiem darbiniekiem, ja viņi strādā ārpus savas izcelsmes valsts un kad attiecas arī noteikumi uzņemošā valstī. Un uh, šīs eh, trīs dienu uh, kriterijs ir jātiecina uz laiku, kas, atro, kas uh, tiek strādāts ārpus izcelsmes valsts, nevis katrai valstī atsevišķi mums ir iespēja būtu arī apspriest citus modeļus, kas nodrošinā to pašu, to pašu mērķu sasniegšanu. Tālāk par tirgus piekļuvi. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu par kabotāžu. Tie ir nacionālie transportētāji, pārvadātāji, un viņi jāatalgo pēc tās valsts noteikumiem, kur krava tiek pārvadāta jau sākot no pirmās dienas. Tāpat Eh, runājam arī, atbalstām arī šo piecu dienu ierobežojumu bez pārtraukuma, kur laikā ir jāpārvada krava. Un mēs uzskatām, ka par vienādu darbu ir jāsaņem vienāds atalgojums, jābūt vienādiem eh, darba noteikumiem. Tālāk par braukšanas un atpūštas laiku uh, ir 12, 12 dienu ietvaros jābūt 45 stundu atpūtas laikam un ir jāparedz iespējas atpūsties un tāpat laikā arī uh, uzraudzīt uh, kravu. Tagad priekšlikums par 20 dienu periodu nav atbalstāms. To ir grūti uh, saskaņot ar uh, privāto dzīvi, tas rada apdraudējumu arī ceļu satiksmes drošībai šos jaunos noteikumus varēs īstenot tikai tad, ja tie tieks atbilstoši kontrolēti. Un šeit ir nepieciešami divi instrumenti. Modernie tahografi ir viens no tiem ar digitālu kontrolas iespēju, digitālas, eh, digitāli darba līgumi, algas kartītes, lai Eh, tāpat būtu pieejama informācija par izglītību, sociālo apdrošināšanu un apdrošināšanu. Un tāpat ir jāreģistrē arī valsts eh, robežas eh, šķērsošana. Tas ir pieejams šobrīd šādas tehnoloģijas, izmantojot GPS. Ja šāda veida informācija tiks apkopota un apkopota, pieejama, tad būs iespējams uh, veikt kontroli arī pārobežu režīmā. Un nevajadzētu gaidīt 2030. gadu, lai aprīkotu kravas automobīļus ar šādiem tahogrāfiem. Tas būtu jādara uzreiz. Otrs uh, jautājums ir uh, Eiropas uh, darba iestādes aģentūra vai iestāde, kas uh, veicinātu sadarbību un koordināciju Eiropas līmenī, lai nodrošinātu vienādus darba apstākļus, lai varētu arī kontrolēt noteikumu ievērošanu darba tiesību jomā. Un tas būtu tiešām uh, labs veids, kā varētu sadarboties dalību valstis un uh, īstenot arī dalību valstu ietvaros. Ja mēs gribam īstenot uh, atbilstošu kontroli un uh, nodrošināt godīgus konkrēts noteikums, tad tas ir svarīgi. Mēs mums ir jāstrādā visiem kopā, lai īstenotu mūsu kravas pārvadātāju interesi Eiropas mērogā. Paldies! Tagad vārds Borkovska kungam no Gdaņskas universitātes profesoram. Mikrofons. Yes, I represent university. Es pārstāvu Gdaņskas universitāti kur jau 80 gadus tiek veikti pētījumi transporta jomā. Mēs ar kolēģiem esam sagatavojuši pētījumu, par kuru rezultātiem es gribētu pastāstīt arī jums. Mums ir 20-30 gadu ilga pieredze transporta pētniecībā. Mūsu pētījums, lūk, divi pētījumi faktiski. Viens no tiem par eh, polijas transportu uzņēmumiem un mobilitātes pakotnes ietekmi uz tiem. Nu, varbūt Polija jums tik ļoti arī neinteresē, bet uh, lielā mērā secinājumi būtu piemērojami arī pārējām dalību valstīm. Un lielā mērā tām 15 dalību valstīm, uh, kas atrodas perifērijā. Un skatījām arī plašākā mērogā uh, transporta nozares un ekonomikas izaugsmi lielā mērā pastoties uz IKP rādītājiem. Kādi tad ir rezultāti? kāda ir darbību, kāda ir darbību un ieņēmumu rādītāji. Kabotāža līdz piecām dienām un nosūtīšana būtu piemērojama pēc piecām dienām. Tad, kad uzsākām pētījumu, komisijas priekšlikums vēl nebija skaidrs, un skaidrs, ka mēs par zemu novērtējām komisijas priekšlikumu šai ziņā. Bet, nu, tomēr esam pētījumu pabeiguši, jo eh, negribējām mainīt eh, pētījumu vidū nosacījumus. Nu, lūk, ja paskatāmies uz rezultātiem, mm, tad uh, operāciju sarukums par vismaz 7% attiecināms uz aptuveni divām trešdaļām polijas transporta uzņēmumu. Un kas tad notiek ar ieņēmumiem? Vairāk nekā 5% samazinājums, vismaz 50% vai pat uh, varbūt 60% transporta uzņēmumu Tie, kas labi pārzina transporta nozari, zinās, ka liela daļa uzņēmumu darbojas ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem, līdz ar to nereti šāds ieņēmums sarukums varētu nozīmēt, ka uzņēmumi faktiski ir uz bankrota robežas. Nu, un, diemžēl, arī nevaram sagaidīt izmaksu sarukumu ir sagaidāms izmaksu pieaugums par vismaz 5% pusē uzņēmumu, un jo īpaši jau mm, darba spēka izmaksu pieaugums vismaz 50 vai ja ne 60% uzņēmumu ar to saskarsies, ņemot vērā nosūtīšanas priekšlikumā piedāvāto. Kā tad tas viss ietekmē uzņēmumus? Protams, ka uzņēmumiem būs jāsamazina viņu autoparki. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem būs vai nu jāmaksā kredīti vai aizdevumu procenti. Nu, un ja ieņēmumi sarūk, izdevumi palielinās, tad uh, uzņēmumi nevarēs nomaksāt savus aizņēmumus vai kredītus un uh, saskarsies ar bankrota draudiem. Samazinājumi mazākos uzņēmumos par vairāk nekā 50% ir attiecināmi uz gan arī visiem uzņēmumiem - 90%. Tā kā, ja tas ir mazs ģimenes uzņēmums, kam ir divi transporta līdzekļi, tad faktiski šāds uzņēmums ir aizslaucīts no tirgus. Ir arī lielāki uzņēmumi, kur samazinājums ir mazāk būtisks, bet vienalga līdz 50% uzņēmumu zaudēs vismaz 10% eh, no sava autoparka. Nodarbinātība. Vismaz 90% uzņēmumu, te runa ir par maziem uzņēmumiem, uh, viņiem nāksies atlaist vismaz 30% personāla. Mazie uzņēmumi ir tie, kas nodarbina nu, vienu līdz deviņiem darbiniekiem. Un lielākiem uzņēmumiem, nu, protams, ka viņiem ir vairāk iespēju pielāgoties. Tā ka šoks viņu gadījumā būtu mazāk redzams Nu, tad būtu runa par samazinājumu par vismaz 20%. Ar to saskartos aptuveni trešā daļa no visiem lielākajiem uzņēmumiem. Nu, un visbeidzot, eh, braucieni pa tukšo. Ja mēs pievienojam no darbinieku nosūtīšanas procedūru un atpūtas aizliegumu transporta līdzekļos, nu tad šādi tukši braucieni pieaugtu par vismaz 7% divās trešdaļās visu transportu uzņēmumu Polijā. Mm, blakus efekts, protams, ir arī kaitējums videi. Mēs izmantosim vairāk degvielas un būs vairāk emisiju. Tāda plašāka aina. Centāmies sasaistīt uh, IKP ar dažādiem transporta nozares uh, rādītājiem. Pirmajā kolonā ir redzama saikne starp ceļu transporta nodarbinātību un IKP pieaugumu. Jūs redzēsiet, ka gandrīz visām dalībvalstīm tie ir pozitīvi rādītāji, bet ir daudz izteiktāki perifērijas valstīm nekā Eiropas centrālajām valstīm. Nu, un tas nozīmē, ka IKP pieaugums perifērās valstīs bija vairāk atkarīgs no transporta nozares nekā centrā valstīm. Ja mēs paskatāmies uz otro kolonu, redzēsit, ka transporta uzņēmumu skaits neobligāti ir pieaudzis eh, dažās valstīs eh, laikā, kad tika vērots IKP pieaugums. Nu, tas nozīmē, ka eh, dažās valstīs lielākoties ir lieli uzņēmumi, kas dominē tirgū, savukārt citās valstīs ir nosacīti vairāk mazu uzņēmumu. Pēc no pārējām divām kolonām mēs varam arī secināt, ka centra valstu sniegums transportu jomā ir kapitāla prasīgāks, savukārt perifērajās valstīs tas vairāk ir darba spēka intensīvs. Kopsavēlkot, ceļu transporta nozare centra valstīs dominē lielie uzņēmumi, savukārt perifērajās valstīs lielākoties runa ir par mazākiem uzņēmumiem. Protams, ka mazie uzņēmumi varēs grūtāk pielāgoties šokam tirgū, ko radīs komisijas priekšlikumi, un šis priekšlikums faktiski ir vērsts tikai uz vieniem no konkurences faktoriem, uh, uz darba spēku. Nav līdzīgu tiesību aktu, kas uh, būtu piemērojami kapitāla intensīviem uzņēmumiem. Uh, ir uzņēmumi, kuriem ir konkurētspējas priekšrocības, viņiem ir iespēja lēti vairot kapitālu. Blakus efekti - mazāk konkurētspējošs transporta tirgus, vājāka ekonomiskā izaugsme, jo īpaši jau perifērējās valstīs. Ne tikai Eiropas Savienības uh, uh, 13 perifērējās, bet arī tajās centra valstīs, kas ir perifēras. Paldies! Paldies ekspertiem par to, ka ievērojāt atvēlēto runas laiku. Nu, un tagad ķersimies pie diskusijām, kā tad debats notiks. Pavisam vienkārši. Uh, redzējāt jau sarakstu. Jums ir atvēlētas e, trīs minūtes, nu, piemēram, e, Vinda Kampena kungam trīs minūtes. Varat izvēlēties, kam uzdot jautājumu, un jāievēro trīs minūtes. Lūdzu. Paldies, priekšētētāji. Man trīs jautājumi Šiperkungam. Nu, viņš man var atbildēt ar jā vai nē nu, tā lūk, pingponga procedūra, kad jau visam jānotiek raiti. Pirmkārt, vai mēs varam īstenot citus sociālo tiesību aktus, izmantojot viedos tahogrāfus? Un kāpēc nē? Tātad jautājums visus vai kādus citus. Es runāju par kabotāžu, atpūtas laiku, starptautiskā transporta nosacījumu. Lūk, to es domāju. Jā, es domāju, ja to formulē tā, tad jā. Īstenošana līdz 22. Eh, gadam, vai tas ir iespējams, Šiperkungs saka jā, un uh, atsaucas periodi. Vai ir vajadzīgs vairāk nekā 28 dienas? Vai tas ir tehniski iespējams? Nu, es domāju, ka tas varētu būt iespējams, bet konkrēts atbildes man nav. Iespējams, ka to varētu papētīt, vai ne? Jā, tas tiek solīts. Tālāk vēršos pie parīlu jaukunga. Vai šis plāns ir iespējams, neveidojot papildu viesnīcas? You can be sure, eh? C'est une question à 5 francs. Euh... Jautājums par pieciem frankiem. Problēma ir nevis viesnīcu trūkums, bet uzņēmumu loģistika un uh, uzņēmumu dispečera dienas darbs. Paldies. Tālāk jautājums Vamaro kungam. Vai jūs esat pavadījis automašīnas kabinē vairāk nekā 28 dienas atbildi ir jā? Un kā jums patika? nu, tas ir tāds pavisam cits darbs, bet, eh, nu, transporta šoferi nopelna nerad piecreiz vairāk nekā minimāla alga Ungārijā. Nu, tā kā, labi, paldies par atbildi. Man tāds pats jautājums arī Portugāles eh, asociācijas pārstāvim. Nu, mans tēvs un vecstāvs bija šoferi. Es, eh, principā, uzaugu automašīnas kabīnē. Nu, lūk. Es visu dzīvi esmu bijis cieši saistīts ar transporta nozari, tā kā es ļoti labi zinu, kā ir uh, vairākas dienas pavadīt uh, auto kabīnē, un uh, es saprotu, ka ir iespējams uh, 28 dienas pavadīt auto kabīnē, un varbūt pat tas nav tik slikti. Tālāk jautājums uh, profesoram Borkovskim. Vandikam kungs ir iztērējis savus trīs minūtes. Nu, lūk, nākamais runātājs. Tack så mycket. Jag har eh, först eh, två frågor till eh, Mr. Lasko. Jā, man vispirms ir jautājumi Laiko kungam. Pirmais. Cik liels īpatsvars jūsu uzņēmuma darbībā ir kabotāžas pārvadājumi? 0,0%. 0,0%. Un varbūt jūs uh, tagad uz nākamo jautājumu tādu garāku atbildi. Ja komisijas priekšlikums par mobilitātes pakotni tiek atbalstīts. Nu, parlaments varbūt to vēl grozīs, bet, nu, ja e, mēs kaut ko grozītu, tad kādi grozījumi būtu nepieciešami, lai jūs e, varētu e, labāk strādāt starptautisko pārvadājumu tirgu? Kādus grozījumus jūs prasītu? So, I elaborated during my presentation. Es jau prezentācijas laikā stāstīju, kādi ir galvenie jautājumi kas mums varbūt nepatīk, kādi ir ierosinājumi, ko vajadzētu pārdomāt sīkāk. Divas galvenās lietas. Pirmkārt, 45 stundas kabīnē, 4 nedēļas maksimums, ko pavada ceļā, Un nav jāsūta šoferi uz uh, viesnīcu, bet gan obligāti jāsūta mājās pēc šīm četrām nedēļām. Tas ir daudz labāk šoferiem un arī nozarei kopumā, un tas ir arī vieglāk īstenojams uh, transporta uzņēmumiem. Otrakārt, runājot par minimālo algu, par nosūtīšanas direktīvu, mēs domājam, ka otra puse, kas cīnās pret sociālo dempingu, cīnās pret uzņēmumiem, kuri veids kabotāžu, izmantojot Austrum Eiropas eh, šoferus. Nu, un mūsu gadījumā kabotāži ir 0%, kā jau es teicu. Tā kā blakus efekts eh, iecerētajai regulai, nu, būs tāds, ka tiks nogalināts starptautiskais transports. Desmit dienas eh, uz vienu valstu mēnesī tas ļautu starptautiskajiem pārvadātājiem efektīvi darboties. Jā, labi, paldies. Es vēl vēlētos uzdot jautājumu Skiperkungam. Kādi priekšrocības būtu sad obligātais sadarbībai ar dalību valstīm, vai būtu nepieciešama obligāta informācijas apmaiņa un kādas tad būtu priekšrocības? er zijn eh, talloze voordelen, maar om er maar een paar te noemen, en dat doen we ook al. Nu būtu daudz priekšrocību. Nosaukšu pāris piemērus. Apmācības organizēšana. Mēs esam organizējuši seminārus par eh, tahogrāfu krāpniecību no nu jau gadiem, tāpat arī par citiem tiesību aktiem. Uh, Nu, un to var izdarīt ar ierobežotajiem resursiem, kāda ir mums, bet to varētu darīt daudz efektīvāk. Mēs varētu veidot Eiropas līmeņu apmācības programmu īstenošanas iestādēm. Mēs varētu izdarīt eh, daudz ko vairāk arī datu apmaiņas ziņā par īstenošanas darbībām. Ja mums būtu dinamiskāki dati, tad mēs to varētu izdarīt. Runātājs tiek aicināts beigt. Sadarbība uzlabotu informācijas apmaiņu mums ir ierobežot resursi un nevaram izdarīt visu. Varam tikai darīt ar tādiem acīm redzamiem, varam tikai risināt acīm redzamus neatbilstības gadījumus. Demontēro kundze, trīs minūtes. Paldies, priekšsētātāji. Trīs jautājumi Pedro Polonio antram pārstāvim. Pirmais no tiem sasaucas ar bez vadītāja auto transporta līdzekļu izmantošanu. Nu, kādas varētu būt iespējamās īstenošanas pro problēmas šādā formātā? Atbilde. Nu, jau tagad šī joma ir ārkārtīgi liberalizēta. Mēs esam dzirdējuši komentārus par dažādajām piedāvātajām izmaiņām. Uh, 172 eh, laika periods. Ja to visu liberalizētu vēl vairāk, tad būtu iespēja nomāt transporta līdzekļus. Un dalībvalstī izmantos savukārt citā dalībvalstī, un ja to var darīt četrus mēnešus, nu, mūsuprāt, tas ir par ilgu. Jo tik tiešām kravas transporta līdzekļu ražotājiem tad arī būtu jādomā par pielāgošanos situācijai. To visu būtu ārkārtīgi grūti kontrolēt. Šo četru mēnešu periodu ir ārkārtīgi grūti kontrolēt, kā tas šobrīd ir piedāvāts uh, tiesību aktu projektā par smagajiem kravas transporta līdzekļiem. Tur nav nekas teikts īsti par uh, iespēju īstenot secīgu nomu. Ja mēs paskatāmies uz uh, pašreizējiem tiesību aktiem, nu, jūs varat uh, tūlīt pēc viena nomas līguma slēgt nākamo. Uh, Līdz ar to arī ir grūti saprast, kā tad īstenotu piektajā pantā noteikto par kaut kādu reģistrācijas vietu. Nu, vēl viens jautājums, kas sasaucas ar darbinieku nosūtīšanu. Kāda tā varētu būt ietekme uz perifērajām valstīm, piemēram, Portugāla nodokļu ziņā? Nu, kā jau es jau teicu, šī ir startautiska darbība un e, nereti, e, piemēram, mūsu gadījumā darbojamies aktīvāk citās valstīs nekā paši savā. Tāpat ir arī Ungārijā un Spānijā. Tas ir, šī ir starptautiska profesija. Nu, un ja viss attīstīsies, kā tiek piedāvāts, ja mēs skatāmies uz e, minimālu algu, piemēram, Francijā, Vācijā, Beļģijā, tā ir daudz augstāka nekā minimālā alga manis nu pat minētajās valstīs, kas ļoti aktīvi darbojas nozarē. Uh, Arī Spānijā tā ir. Mēs tad redzētu ievērojams ieņēmumu sarukumu. 35-40% izmaksu uzņēmumiem ir algas, un ja tās jā, jāvairo par 10-15%, nu tad ievērojami pieaug uzņēmumu izmaksas. Jo tā trūkst auto vadītāju visur Eiropā. Nu, un ja mēs vēl sodām uzņēmumus, kuri darbojas perifērijā, ja tiem ir jāsamazina savi autoparki un jāiesaistās vairāk īsos pārvadājumos, tad gal galā trūks arī transporta līdzekļu. Nu, tā kā šis būs tāds lavīnas efekts. Paldies! Vantekam pakungam trīs minūtes. Nu Paldies, priekšsēdētāji. Es varu tagad uzdot jautājumu profesoram no Gdaņskas, vai nebūtu labāk atgriezties pie sākotnējā kabotāžas mērķa, norvērst to, ka eh, kravas auto brauc atpakaļ tukšā un uh, atteikties no darbinieku norīkošanas. Es atceros, ja jūs uh, uh, darbojaties perifērā valstī, jums ir ļoti grūti atgriezties atpakaļ savā valstī noteiktā laikā, kā to ierosina komisija. Un tā tad nav salīdzināmi šie noteikumi, attieksies atšķirīgi uz uzņēmumiem no dažādām valstīm. Tagad es gribētu uzdot jautājumu Zviedrijas arotbiedrību pārstāvim un par Iljo kungam. Ko jūs domājat par to, ka ir nepieciešama lielāka elastība, kā tas izskanēja? Jā, es eh, esmu no Dānijas. Gribu teikt, ka elastīgākā šobrīd vispār nav iespējams strādāt. Dānijā tagad eh, brauc Polijā reģistrēti transporta līdzekļi, veids kabotāžu, tad brauc uz Zviedriju atkal trīs kabatāžas piegādes veids, un pēc tam atkal trīs kabatāžas pārvadījums Dānijā. Polijā reģistrēti Uh, transporta līdzekļi ir 24 metrus gāri un tie vispār ir tikai paredzēti kabotāžas pārvadājumiem Dānijā un Zviedrijā. Nu, patiesībā es šeit gribēju jautāt par braukšanas un atpūtas laiku. Vai mums nepieciešama lielāka elastība šeit jautājumā? Jā, e, e, tātad transporta pārvadājuma nozara ir vienīgā nozare, un e, par to liecina Eiropas komisijas pasūtīts pētījums, ir tātad viselastīgākā nozara, salīdzinājumā ar visām citām nozarēm. To komisija Eh, ir eh, iekļāvusi paziņojumā, kas tika adresēts eh, sociāliem partneriem, ir pasūtīts pētījums un citās nozarēs visur strādājošie strādā mazāk kā 48 stundas nedēļā, bet transporta nozarē nē. Ne un ir jādara, lai uzlabotu situāciju. Un mēs esam pārsteigti, ka mums prasa vēl lielāku elastību. Mūsu nozars galvenā problēma ir kontrole un uh, uh noteikumus neievērojošo uh, uzņēmumu sodīšana. Un es nesaprotu, ka vēl var kaut ko padarīt elastīgāku. Vācija mums piemēram, saka, ka pietrūks 15 līdz 30 tūkstoši uh, vietu stāvlaukumos. Un, lai legalizētu šo sociālo dempingu, ir nepieciešama vēl vietu starp uh, stāvlaukumos. Un tas nozīmē, ka mēs teiktu, ka Eiropā pieaug noziegumu skaits, un tad ir jābūvē jauna cietuma, nevis jācīnās pret noziedzību. Tagad vārds Ērtuga kungam. Divas minūtes lūdzu, Etukungs. Paldies! Vispirms gribu jautāt laiko kungam. Tātad jūs atbildējāt par kabatāšu pārvadājumiem, ka tur ir 0,0%, bet šeit ir, uh, ir uh, iz, izraksts, tātad attēls no jūsu internet vietnes, kur jūs rakstāt, ka ir pieejam 1200 transporta līdzekļi Vācijā, 700 apvienotā karalistē un Benelux valstīs. Kā jūs to saskaidrojat? Atbilde. Visi šie transporta līdzekļi ir paredzēti starptautiskiem pārvadājumiem, vismaz šķērsojot vienu robežu. Manā izpratnē kabotāža ir pārvadājumi Vācijā. Iekraušana, izkraušana notiek Vācijā. Tā ir kabotāža. Un šajā gadījumā mūsu uzņēmumā šādu pārvadājumu īpatsvars ir 0%. Nächste Frage geht an Nākamais jautājums ir Skiperkungam. Jūs teicāt, ka galvenā problēma ir noteikumu īstenošana. Mēs piekrītam. Un, teiksim, ja mums būtu Eiropas iestāde vai būtu lielāks kompetences uh, paredzēts Eiropas līmenī, vai jūs to vēlētos un, ja jā, kā to visu norganizēt? Atbilde. Es neesmu nācis, lai izteiktu komentārus par kādām Eiropas iestādēm. Es uh, tiešām nevaru iesaistīties šādās politiskās diskusijās. Es šeit pārstāvu 15 valstu pārstāvju šeit ir runa nevis par politiku, bet par to, vai jūs vēlētos lielāku kompetenci piešķirt uh, Eiropas līmenim, lai īstenošana būtu efektīvāka. Atbildi. Jā, protams, būtu labi, ja mums būtu vairāk resursu kontroles īstenošanai, bet šeit patiesībā nav runa par tiesību aktiem, bet par sadarbību. Uh, un mums ir jāsaprot, ka dzīvojam 21. gadsimtā. Mums ir eh, jānodrošina labāka informācijas apmaiņa, ciešāka sadarbība, eh, cīnoties pret noteikta veida pārkāpumiem. Vārds Silskunga. Paldies, negribu, man nepatīk pingpongs, man drīzāk patīk tenis, tas ir nedaudz lēnāks un elegantāks Nu, es arī šeit Eiropā, Briselē darbojos, lai cīnītos par reālu vienoto tirgu, ņemot vērā mūsu dalībvalstu atšķirīgo situāciju. Tādēļ pirmais jautājums Bertolo kundzei. Jūs runājāt par sociālo maksājumu īpatsvaru uh, citās uh, valstīs, ka šeit uh, iemaksas nav tik liels kā Francijas uzņēmiem par pensiju, iemaksas sociāla apdrošināšanas iemaksas un citas. Jūs un vai jūs vēlētos vairāk rūpēties par pensionētiem uh, šoferiem Spā Polijā? Polijā, Latvijā un tā tālāk, vai arī jūs vēlētos, lai eh, tiktu vairāk maksāts eh, jūsu transporta vadītājiem? Atbildi. Nu, runa bija nevis par uh, iemaksu apjomu, bet par šo bāzi, teiksim. Ja mēs runājam par konkurenci, tad svarīgs aspekts ir arī atalgojums, ne tikai alga, un to norāda arī uh, sociālie partneri par tiem atlikt to atalgojumu, tas ir pensiju, piemēram. Mums ir tiešām jāmeklē novatoriski risinājumi. Ja, teiksim, šie strādājošie darbojas vienā tirgus segmentā, tad varbūt ir grūti panākt vienādu algu, bet vienādu izmaksu apjomu jo eh, šeit par vienādu darbu tad būtu vienāda atlīdzība nodrošināta un saskaņā ar tiesību principiem. Ceru, ka sapratāt manu atbildi. Teiksim, Eiropas parlamentā asistentiem ir noteikts, eh, kas darbojas eh, dalību valstīs, dažreiz desmit reizes mazākas algas nekā citās valstīs. Nu tā tas ir. Uh, Otrs jautājums par Ilā kungam. Uz ko cer? Kur ir jābūt, kā, kur atrodas uh, kravas pārvadātāji mājas Eiropā, uz kurien uh, viņiem jādodas pēc trim nedēļām? Paldies. Atbilde. Jautājums ir ļoti labs, un šobrīd nesam, mums, nesam uh, atraduši atbildi. Pēksim, ja polijas šoferis ir Uh, strādā Portugāles uzņēmumā. Uz kurien tad viņam jādodas? Uz uzņēmuma biroju Portugālē? To prasa dažas federācijas. Kaut gan viņa pastāvīgā dzīves vieta ir Polijā, tur ir viņu ģimene. Vai mēs varam piekrist, ka kādam šādam darbiniekam būtu jādodas uz Portugāli, uz uzņēmumu biroju, kur uh, teiksim, stāv 150 kraus mašīnas, nezinu, vai vispār tur var, var izbraukt ar velosipēdiem pa visām ielām. Man patīk Portugāle, bet, nu, ja uzņēmuma galvenā mītne ir, teiksim, Portugālē, kādā šaurā ieliņā, kur pat nevar izbraukt ar velosipēdu, tad tas man rada liels iebildnos. Mums ir jānoskaidro, kas tad ir šis domicils, un komisija uz to šobrīd neatbild. Paldies! Jā, es nezinu nevienu citu Eiropas tiesības aktu, kur Eiropas pilsoņiem ir pēc trim nedēļām jādzīvo kaut kādā noteiktā vietā. Nu, es neko tādu neesmu dzirdējis. Paldies, turpinām debates. Tagad Pāvels Tēlička, trīs minūtes. Paldies. Es saskatu, jā, daudz protekcionismu Eiropā Bertolo kundze, vai jūs varētu pastāstīt cikāk par franču uh, šoferu algu struktūru? Lūdzu. Nu, tas tika atspoguļots pēdējā grafikā, ko es uh, rādīju. Tā tad. Uh, algu izmaksas un darba devēju izmaksas ir apmēram 30 eiro stundā, bet vidējā neto alga Francijā ir aptuveni 2200 eiro. Tā, tad, tad iznāk, ka jūsu informācijas avots ir nepareizs, jo tad uh, Nu, šis, šie skaitļi ir salīdzināmi ar, ar uh, Čehu uh, vadītājiem. Jūs runājāt par virkni argumentu. Kāds jums būtu mērķis, kas būtu jāsasniedz ar mobilitātes pakotni? Paldies par to, ka uzdevāt šo jautājumu. Runājot par kabotāžu mēs esam ļoti uh, pret noskaņoti pret kādu liberalizāciju. Ja tiek pārsniegt šīs piecas dienas, tad tā ir slēpta liberalizācija, ja netiek ņemtas, vēr, ņemti vērā mūsu priekšlikumi par to, ka jābūt pārtraukumam starp divām kabotāžām. Kabotāža nevar kļūt par tādu uh, iekšējā tirgus pārņemšanu slēptā veidā. Kabotāža bija ir paredzēta, lai optimizētu pārvadājumus atpakaļ ceļā. Teličus kungs, Teličus kungs, man bija skaidrāks jautājums, kādas bija mobilitātes pakotnes mērķis, atbild neseņēma. Nākamais jautājums, kāda ir atšķirības starp trim un piecām dienām kabotāžas pārvadājumiem un kā šis trīs dienu ierobežojums ietekmētu starptautiskos pārvadājumus? mērķis nav kavēt starptautiskos pārvadājumus, bet vienkārši novērst to, ka starptautiskie pārvadājumi, nu, pārbraukt pār vienai robežai, ka varētu veikt kabotāžu, bet šīs pakotnes mērķis ir tāds, lai tas nekļūtu par autonomu no komerc sakariem atdalītu nozari, jo uh, Eh, šie pārvadājumi ir paredzēti, lai apkalpotu klientus un nevarētu pieļaut to, ka kāds persona strādā noteiktā valstī, lai pārtvērtu tirgu bez socie, bez nolīgumiem. Jautājums bija par trim un piecām dienām, kādas ir ietekme, kādas ir atšķirības. Es eh, neiestājos par to, eh, ka varētu atbalstīt negodīgu praksi ierobežotā laikā, bet no atbildi, diemžēl, nesaņēmu. Paldies Teličkas kungam, un tagad, vār, tagad runāšu es pati. Gribētu jautāt vispirms profesoram Borkovska kungam. Vai varētu mums vēlreiz apliecināt to, ko es sadzirdēju, ka nu, vajadzētu paredzēt atšķirīgus noteikumus uh, centrāla austruma Eiropas valstīm, vai to jūs teicāt, jā vai nē? Vai tas atbilst patiesībai, vai pareizi jūs sapratu? Nē, es teicu, ka ka ierosinātie noteikumi atšķirīgi ietekmēs uh, Centrāla Austruma Eiropas valsts un pārējās valstis. Tas nozīmē, ka jūs iestājaties par uh, tādu kā uh, korekciju, lai visi, uh, visus pacelt uz augšu arī sociālo apstākļu ziņā. Jūs tam piekrītat? Vai jūs iestājaties par to, ka par vienādu darbu apjomu ir jāsaņem uh, vienāda alga? Vai uh, mums ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret strādājošiem Eiropā par vienādu darbu, vienādā samaksa. Ja viss pārējais ir tāds pats, kā, teiksim, dzīves izmaksas, tad jā. Nu, to mēs arī zinām. Nākamais jautājums. Lūdzu, klusumu runā priekšsēdētāji. Parīlokungs jūs um, minējāt to, cik svarīgs ir uh, kontroles un krāpšanas apkarošanas jautājumu šajā pakotnē. Vai jūs atbalstītu Eiropas līmeņa datus bāzes izveidi, lai varētu efektīvi īstenot Eiropas uh, tiesību normas? Jā, trīsreiz jā ar vienu papildu elementu. Es piemi, piesaucu kā liecinieku ECR, ja tiek veikta kontrole Eiropā no 100 pārbaudītiem transporta līdzekļiem 30, uh, 30 pārkāpja noteikumus. Tas nozīmē, ka katru dienu 700 tūkstoši uh, transporta līdzekļu pārkāp noteikumus. Ja mēs tiešām vēl šādā situācijā nesaprotam, ka ir jārīkojas, nu tad neko neesam sapratuši. Priekšsēdētāji, tātad jūs arī varbūt iestājaties par Eiropas uh, ceļu transporta aģentūru, kas varētu to visu kontrolēt. Uh, Es eh, domāju, ka šo jautājumu man būtu grūti atbildēt, jo tas ir politisks jautājums. Es domāju, ka Eiropas sadarbība, Eiropā var īstenot ļoti labu sadarbību. Eh, runātājiem bija izslēgts mikrofons. Priekšsēdētāji. Un pēdējais jautājums bija arī par Ilakunkam. Mm Tad es tev pat iedod vēl desmit papildu sekundes jūsu dēļ. Parilo kungs. Kāds ir visu to vadītāju status, kurus ir pieņēmusi darbā pastkastīšu firma un kuri nestrādā savā izcelsmes valstī? Kāds ir šo darbinieku status? Es gribu uzdrošināties teikt, ka tie ir mūsdienu vergi modernā Eiropā. Un es eh, vēl eh, izsakos ļoti eh, savaldīgi. Ja ir rumāņu uh, vadītāji, kuri Bēļģijā, Francijā strādā ar Slovākijas uzņēmumu statusu, tie arī nav uzskatāmi uh, par uh, norīkotiem darbiniekiem, jo darbā var norīkot tikai darbinieks no izcelsmes valsts. Tagad vārds uh, Lundgren kungam. Es uh, domāju, uh, ka uh, tas ir arī iemesls, uh, kāpēc Eiropas Savienība īsti nedarbojas, tas, ko mēs uh, šobrīd uh, redzam. Eh, tā saka 27 eh, atšķirīgas eh, dalībvalstis, un visur nav viena un tie paši ekonomiskie apstākļi un sociālai, sociālai apstākļi. Ir skaidrs, ka tas īsti nedarbojas, un tāpēc es arī nedomāju, ka šī sistēma varētu adekvāti darboties. Un, eh, kas attiecās uz eh, Zviedrijas eh, uzņēmumiem, tad vairāk par 4000 ārvalstu pārvadātāju darbojas Zviedrijā. Un to pieļauj normatīvas par kabatāžu. Arī es Um, daudzus gadus uh, personīgi esmu uh, nodarbojies ar uh, kravu pārvadājumiem. Un klausoties Austrum Eiropas kolēģos, kuri saka, ka viņi nenodarbojas ar kabatāžu, man tas liekas pilnīgi nepamatot, pilnīgi muļķīgi. Ja mēs skatāmies uz to, kas reāli notiek, un tad jautājums, ja ofisa mītne atrodas Vācijā, tādā gadījumā Eh, Vācijas eh, krāvas eh, mašīna ar mm, mm, Vācijas numuru, tad vai tur tiek maksāta Vācijas alga? Vai tādā veidā notiek šis darbs? Tās ir mans jautājums. Kind of Paldies par šo laipno jautājumu. Nākamreiz ierosinu uh, eh, ieskaties mūsu mājas lapā. Uh, eh, jā, eh, mums Vācijā uh, ir filiāli, tomēr jūs saprotat, ka tas attiecās uz pārdošanu, kur mēs esam nolīguši. Tad Vācijas pārdevējus tur nav mūsu tad, pārvadātāju vadītāju Vācijā. Līdz ar to, ja jūs eh, eh, kādreiz redzat, ka mūsu uzņēmums nodarbojas ar kabatāšu, tad lūdzu atsūtiet man fotografiju un es par to padomāšu. Eh, tomēr es vadu šo uzņēmumu, es ļoti labi zinu, par ko ir runa. Och till saken hör ju också att Vabrer ägs av ett riskkapital. Un tātad jūsu uzņēmums Jūsu uh, uh, uzņēmumu atbalsta uh, riska uzņēmumu, uh, tātad riska kapitāla uzņēmums, un jums ir uh, jāiegūst uh, pēļņa, kurai jābūt maksimāli lielai. Tomēr šeit, šeit kraus automobīļi ar Vācijas numuru zīmēm, ar Vācijas vadītājiem, jums tādu nav. Jums tādu nav arī Nīderlandē, līdz ar to jūs nemaksājat Nīderlandes līmeņa algas. Jūs braukājat pa visu Eiropu Un eh, tādā eh, veidā jūs veicināt eh, konkurenci vadītāju starpā Eiropā. Un tāpēc jums ir visas šīs prasības, un jums šķiet, ka situācija ir daudz labāka nekā reāli tā ir. Es tiešām nesaprotu, ko jūs no manis īsti gribat, tāpēc, ka kabatāša definīcija ir pilnīgi skaidra. Un tas nozīmē, ka ārzemju pārdātājs veica iekšzemes pārdājums. Tomēr eh, tas nenotiek, un ja jūs eh, mums lūgtu eh, nolīgt Vācijas pārdājumiem Ungārijā, atvainojiet, tā nav Eiropas praksē, jo tā ir starptautiskie pārdājumi. Paldies, turpinām. Paldies. Arna Tūkundze, trīs ar pus minūtes. Paldies, priekšēdētāji. Pirmais jautājums Šipera kungam. Šipera kungs, jūs mums teicāt, ka ir 20-30% krāpniecības gadījumu ar tahogrāfiem. Uh, Vai jums nešķiet, kā krāpniecības gadījumā, ja tik tiešām tas ir pierādāms, ja nav nepieciešamie dokumenti, varbūt, ka būtu jākonfiscē transporta līdzeklis, vai vismaz as, eh, nozīmīgi finanšu sodi, varbūt, ka tas ir vienīgais draudz, kas tik tiešām a, eh, atturētu no šādas krāpšanās? Tas mans pirmais jautājums.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 šādi te krāpnieki var nopelnīt desmitiem tūkstošu eiro papildus gadā. Nu, nereti uzņēmēji šādu krāpšanos gluži vienkārši pieņem, tāpēc, ka gal galā viņi vienalga ir uzvarētāji. Nu, papildus tam, diemžēl jāsaka, ka sistēma ir tāda, ka balsoties uz labas reputācijas izvērtējumu, uh, ir iespējama diskvalifikācija, ir iespējama licenču atsaukšana, tas droši vien darbotos labāk. Paldies, mans otrais jautājums ir Bertolo kundzei. Es labprāt saņemtu arī jūsu prezentāciju, ja tas ir iespējams. Par to paldies jau iepriekš. Jūs uh, Nedaudz pieminējāt arī protekcionismu. Es domāju, ka ar tādu gudru protekcionismu var būt, ka mēs varētu rast risinājumu. Nu, protams, ka dzīves izmaksas dažādās valstīs atšķiras, bet, nu, ja mēs slēpjamies aiz šī argumenta, nu, es domāju, ka mēs nekad neatrisināsim nelojālas konkurences problēmas. Es domāju, gluži pretēji. Ir nepieciešams tāds inteliģents protekcionisms. Nu, eh, šie te augu argumenti un Eiropas Savienības tiesība akti varbūt, ka pavisam vienkārši principi, proti likumīga samaksa par likumīgu darbu, un to būtu jāizteno katrā dalībvalstī. Pat ja es piekrītu kolēģim Lundgrēnam, es domāju, ka šodienas diskusijas labi parāda, ka Eiropas Savienība ļoti slikti funkcionē šajā mums tik ļoti interesantajā nozarē. Paldies par jūsu jautājumu. Un faktiski ir skaidrs ka šāda nepieciešamība pastāv. Nu, ja komisija nenāk klājā ar priekšlikumu, tad ir nepieciešami nacionālie tiesību akti. Tā ir darījusi Vācija, arī Francija un arī citas valstis, es domāju, kas sekos. Mm, grūtības ar nosūtīšanas tiesību aktu piemērošanu. Nu, mūsu gadījumā nosūtīšana arī nav ideālais risinājums. Uh, to ir grūti piemērot transportu nozarē, bet pagaidām tas viss, eh, tas ir viss, kas mums ir, lai mēģinātu kaut kā rast risinājumu uh, autovadītājs sociālo apstākļu jautājumos. Un, un uh, ir jautājums par vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu. Protams, ka to mēs atbalstam, bet uh, runa ir par likumīgām darbībām un likumīgu samaksu. Uh, transporta jomā saržģīti ir tas, ka mēs nevienmēr esam konkrētajā teritorijā. Uh, Delī vērts eh, trīs minūtes. Paldies! Pētalo. Man ir divi jautājumi Bertolo kundzei. Eh, pirmais, eh, tātad eh, es lasīju vakardien avīzē par to, ka simtiem vadītāju ir nobloķējusi tātad robežu starp Franciju un Itāliju, tāpēc, ka viņi ir neapmierināti ar komisijas priekšlikumu, kā tas viņus aizsargās pret zemu, zemu cenu austrumēropas uzņēmumiem. Un tāpēc es tātad domāju, vai Tas eh, mums ir kāda izēja, eh, kā mēs varētu aizsargāt eh, Eiropas Savienības vienoto tirgu, un tas ir tāds provokatīvs jautājums. Un tad otrs reālāks jautājums. Jūs pieminējāt atšķirības starp algām, starp dažādām valstīm. Vai jūs tik tiešām uzskatāt, ka visas šīs atšķirības vienkārši izzudīs, kad. Uh, Uh, uz visiem uh, pārdātājiem attieksies uh, no, darbā nosūtīšanas noteikumu un kā ir ar citiem transporta veidiem, dzelzceļa transportu, aviāciju, jo nu, tā tad ir skaidrs, ka vienlīdzīga alga, vienlīdzīgs darbs, arī tas tiks visam piemērots. Un tas mans jautājums. Paldies! Euh, par jūsu jautājumu runājot, par pirmo, nu, Te es drīzāk varētu vērsties pie mm, savu kaimiņu, es pārstāvu Francijas darba devējus, un tas drīzāk ir ETF vaicājams jautājums. Nu, viss tas, kas ir noticis sociālo lietu ministru padomē oktobrī, ir skaidrs, ka nosūtīšana būtu jāpiemēro arī transporta nozarei, pat ja mums kaut galā būtu jādomā par leks speciālis uh, 8 96. regula būtu piemērojama. Nu, nav iespējams visiem maksāt pilnīgi vienādu algu un kaut kā tādējādi risināt konkurences problēmas uh, Eiropā. Mēs kurš vienkārši esam konstatējuši, ka uzņēmumiem ir priekšrocības, kas ir balstītas tīri uz uh, algu un saistīto izmaksu pamata. Nu, un vienlīdzīga konkurence nepastāv. Uh, kāds tad ir risinājums? Ideālā risinājuma nav. Mums ir ļoti ambiciozas ieceras attiecībā uz mobilajiem eh, darba ņēmējiem, bet esam tālu no rezultātiem. Es domāju, ka turmākajos mēnešos ir jāturpina domāt par to, kāds būtu vislabākais harmonizētais režīms, ko piemērot starptautiskajiem autovadītājiem. Lūk, nu, tas ir sarežģīti jautājumi un visiem kopā jāmeklē risinājumi. Paldies! Jā, skaitam lēnku rūpīgi. Izabela de Monte, divarpus minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, pirmais jautājums eh, par Ilo kungam attiecībā uz atpūtas laikiem. Šī brīža komisijas priešlikums paredzēja citu formulējumu attiecībā uz nedēļām. Um, un atpūtas laikiem, un es vēlētos jautāt, ko jūs par to uh, domājat, un vai tas atbilst uh, ceļu drošības uh, nu, prasībām, un vai tas palīdz labāk līdzsvarot darba un sociālo dzīvi, un kāda veida problēmas jūs kopumā saskatāt šajā priešakumā? Priekšlikums mūs neapmierina. Jo, ja mēs mainām atpūtas laikus, kā jau es norādīju arī savā prezentācijā, tad visi pasākumi un visi noteikumi ir savstarpēji saistīti. Ja mēs mainām autovadītāju atpūtas laiku, tas nozīmē, ka mainām arī darba laika nosacījumus. Nu, un komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu, labi zinot, ka tas nav pietiekami tālajošs. Nu, tagad atkal ir jāmaina noteikuma attiecībā uz uh, darba laiku, ja mēs vēlamies īstenot jauno komisijas priešakumu. Mēs esam pret to. Šobrīd situācijai ir jāpaliek spēkā un ir jānodrošina tas, ka noteikumi tik tiešām tiek īstenoti. Nu, nav vērts neko mainīt, ja mēs uh, nevaram pēc tam to īstenot. Laiku, a proposito della flessibilità. De... Un tādā saistībā uh, ar elastību un atgriešanos mājās. Um, kā to mm, mm, realizēt, uh, lai uh, tiktu paredzēti, uh, ar, paredzēts arī atpūtas laiks automašīnā, vai jūs atbalstītu to, ka mm, visi pārunājumi, arī kabatāža, ka tie tiek reģistrēti ar viedo tahogrāfu palīdzību? Nous sommes contre Mēs esam pret atpūtas laiku, kas eh, pavadīts eh, kabīnē. Un eh, līdz pat šodienai, nu, nekad man nav bijis jautājums par pašreizējo tiesību aktu īstenošanu. Tur ir norādīts, ka atpūtas laikā autovadītājs var brīvi pārvietoties. Un tas nozīmē, ka autovadītājiem nav pienākuma palikt automašīnā atpūtas laikā. Uh, Un nu, tā kā nevar rīkoties tā, lai autovadītājiem šīs te 48 stundas būtu jāpavada automašīnā. Paldies! Nākamajam runātājam trīs minūtes. Merci, madame la présidente. Jā... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu jautāt profesoram Barkovskim. transporta pakalpojumi kļūs uh, dārgāki, bet vai tas attieksies uz uh, visām valstīm, kur uh, būs lielāks pieaugums, kur mazāks, kur radīsies varbūt jauni uzņēmumi, kur pazudīs? Oczywiście podrożeją najwięcej w krajach. Ja, protams, uh, pakalpojumi kļūst dārgāki tajās valstīs, kuras ir visvairāk atkarīgs no transporta pakalpojumu sniegšanas, proti vide, centrāla un austruma Eiropā. Un mm, lielākais uh, skaits uh, pazudušo uzņēmumu būs uh, Polijā, Slovākijā, Ungārijā. Nākamais jautājums Poloņokungam. Cik ilgs laiks nepieciešams dienās, lai aizbraukt no Portugāles uz Vāciju vidēji? Mēs eh, zinām, eh, ka eh, tie ir 9000 kravas automašīnu un, protams, ka Vācija 4. un 5. vietā attiecībā uz tad, galamērķiem, līdz ar to tas ir ļoti būtiski, un daudzi no Portugāļu, daudz no Portugāļu kraus automašīnām tad, tad atgriežas Portugālē vai arī Spānijā. Un tā ir tāda ļoti tipiska pieeja ceļu pārdotājiem Portugālē. Es eh, runāju par braukšanas laiku cik dienas. Tem sido defendido a questão das 45 e horas. Nu, eh, tas ir tas, eh, ko es teicu, 45 stundas. Būtu divi īsāki atpūtas posmi, un tas ir slikts risinājums. Ja ir došanās uz Vāciju, tad ir 50 dienas, lai izkrātu krāvu un tālāk dotos uz Spāniju un tas var izrādīties kopā divas nedēļas. Un eh, tas ir jādara pēc eh, kārtas, un tas nozīmē, ka eh, diež, diezgan bieži ir šīs 45 stundas pirms jūs atgriežaties mājās. Un tātad tas ir tāds noteikums, kas noteikti ir jāgroza. Un ir jābūt iespējām, ka četru, pēdējo četru nedēļu laika posmā, eh, kad ir eh, trīs, eh, četri īsākie atpūtas posmi, tad to kompensētu tāda, tāds, tāda ilgāka atpūta nedēļas laikā jūsu, jūsu mītnes valstī. Portugāles uzņēmumos ir menedžeri no Austrum Eiropas valstīm, kuri ir nolikti darbā un dzīvo Portugālē, tomēr viņi ir imigranti mūsu valstī Portugālē un uh, viņi vēlas atpūsties pie savām uh, ģimenēm, tātad ilgāk vai īsāk laika posmu. Nie, nie przypuszczałem, że to będzie tak obszerna odpowiedź na tak. Nu, es uh, neparedzēju, ka uz tik vienkārši jautājums saņemšu tik garu atbildi. Nu, to nevar tagad komentēt priekšsēdētāji, es atvainojos, uzstāšanās laiks ir ierobežots, katram trīs minūtes, jā, tas strādā arī dažkārt vilšanos, bet noteikuma attiec uz visiem. Mēsners kundze, jūs dodat vārdu, ā, jūs atdodat savu laiku Teličas kungām, nu, nu, jūs esat ļoti laipni, lūdzu, vārds jums. Jā, patiesībā es izmantošu jautājumus kas, ko eh, vēlējās uzdot eh, Bilbao kungs, jo viņš šodien nevar būt šeit. Nu, pamatā tātad jautājums eh, vēlreiz tiek uzdots un šoreiz vēlētos jautāt Bertolota kundzei vai citiem ekspertiem, lai viņi īsi atbildētu. Kāds būtu pamatots ilgums kamatāžai jūsuprāt un kāpēc? Nu, tātad uz to var atbildēt pāris sekundžu laikā. Centīšos atbildēt precīzi. Kabotāžas ilgums mums būtu maksimāli trīs dienu garš, jo būtu jāveic nacionālajie pārvadājumi pēc starptautiskiem pārvadājumiem, un uh, lai varētu pēc tam atgriezties bāzē. Yes, Es eh, domāju, ka mēs varam turpināt ar šo pašu jautājumu, eh, tad arī pārējiem runātājiem. Ir interesanti redzēt eh, atšķirīgs pamatojums. Thank you. Paldies. Es uh, varu piekrist uh, tam, ka uh, vajadzētu būt uh, šīm trīs kabotāšas dienām, tāpēc, uh, ka aptvērums nav, nenozīmē to, ka vajadzētu būt braucieniem tukšā. Uh, tātad braukāt eh, be, eh, tātad, tātad, eh, bez mērķa. Manuprāt, trīs dienas ir pietiekami kabatāžai. Uh, man nav pieejams tulkojums. Es vēlētos jautāt, lai jūs atkārtojat jautājumu angliski. Protams, jūsuprāt, E, kāds būtu pareizais kabatāšas ilgums e, pakotnē un kāds ir pamatojums tam? E, achamos que a cabotagem está nos termos em que está regulada. Kabatāža ir ļoti precīzi jānosaka. Mm, un tas ir jādara ļoti tehniski. Un tātad septiņas dienas būtu risinājums, tomēr ir grozījumi, kas tiek ierosināti, un e, tie e, norāda, ka iespējama arī e, kabatāžas operācija trīs dienu laikā pēc tam, kad ir bijis brauciens bez kravas. Un e, ļoti e, bieži e, tātad, krāsa automašīna, kura tātad, izkrāja krāvu Anglijā, Anglērieši Francijā, un kabatāžu ir iespējams veikt Bordeaux pirms tātad, tātad, ir atgriešanās Francijā notikusi. Un šo te operāciju aizliedz jaunie normatīvi. Oh. Thank you very much, Chair. Paldies. Divi jautājumi, Perilo kungs. Eh, kāda eh, būtu eh, reakcija attiecībā uz šo priešakumu par viesnīcām un tātad mm, mm, autostāvvietām? Un vai jūsu organizācija e, interesētu e, attīstīt e, šo ideju un virzīt to tālāk uz priekšu? Un otrs jautājums, savukārt, kāda būtu reakcija no ETF uz ideju, ka darba devēji nosūta tātad, aizstājais vadītājs un tādā veidā tātad, vadītājs var atgriezties mājās uz savu atpūtas laiku. Ko jūs domājat par šādu ideju? Merci pour la question. Un... Paldies par jautājumu. Par atgriešanos uh, mājvietā. Pašreizējā situācija ir tāda, ka autovadītājs atgriežas uh, savā valstī par uh, uzdarba devēja rēķinu. Nu, un tas, ko mēs gribētu panākt, ka viens no priekšlikumiem, kas ir izskanējis sociālajā dialogā, mēs gribētu, lai tiktu norādīts, ka viņš atgriežas uzņēmuma reģistrācijas valstī. Es jau minēju arī piemēru, proti uzņēmums, portugāļu uzņēmums, kurš nodarbina polijas šoferi. Nu, ko tad mēs gribam? Mēs gribam legalizēt to, kas šobrīd notiek. Tātad atgriešanās autovadītāja uzturēšanās valstī notiek par uz uzņēmumu rēķina, kā tas eh, šobrīd notiek, un eh, tas nav norādīts skaidri likumdošanā. Mēs gribam, lai tas tā būtu. Nu tā, lai nav tā, kā vadītājiem pašam ir jāsedz šīs izmaksas, ko nerad viņš nevar izdarīt. If the employers are paying for it, why actually bother taking the truck? <laughs> Jā, auto, nu tad varbūt, ka autovadītājs var palikt tur, kur ir, automašīnu nogādā atpakaļ un tā turpina darboties. Tāpat arī jautājums par sociālajiem aspektiem un uh, drošām autostāvvietām. Mūsu skatījumā transporta līdzeklim ir jābūt pietiekamai uh, aktivitātei tajā valstī, kur uzņēmums ir reģistrēts. Nevar iedomāties tādu situāciju, ka uzņēmums uh, reģistrējas valstī, eh, savukārt šajā reģistrācijas valstī viņa autoparka transporta līdzekļi faktiski neko nedara. Tas arī lielā mērā ir saistīts ar sociālo dempingu un nelojālu konkurenci. Lūk, uzņēmuma darbībai, būtiskai uzņēmuma darbības daļai ir jānotiek tur, kur uzņēmums ir reģistrēts. Par eh, stāvvietām. Nu, stāvlākumi nav veidoti, lai šoferi varētu tur gulēt. Um, mērķis ir ļaut transporta līdzeklim apstāties, autovadītājs var um, iet dušā, paēst, uh, nedaudz atpūsties un tad turpināt ceļu. Uh, te nav runa par uh, stāvlaukumu, kurā šoferiem būtu jādzīvo. Mans jautājums bija viesnīcas un stāvlaukumi. Lūk, ir nepieciešama atbilstoša izmitināšana abu dzimumu šoferiem. Par to varbūt varētu domāt kā veicinošu faktoru. Allez, oui. vous concluez, monsieur. Allez-y. Lūdzu, at, iespēja atbildēt vienā teikumā. Jā, pilnīgi noteikti. Nu, ja ir aizliegts uh, atpūtas laiku pavadīt stāvlākumā, tad darbdevējiem ir jānodrošina, lai autovadītājs var atpūsties pienācīgos apstākļos, vai nu tā būtu viesnīca vai kāds cits formāts. Uh, ir jābūt iespējama autovadītājai, autovadītājiem atpūsties, eh, nu, plašākā telpā nekā divi kvadrātmetri. Bāra kungam vārds, Ajutē kundze ir devusies prom, Lundgrēna kungam būtu viņa jāizstāj, bet, eh, lūk, viņa ir devusies prom. Lundgrēna kungs, jūs vēl vien esat eh, kopā ar mums, bet es te došu vārdu Bāra kungam. Divas minūtes, piecas sekundes divi ar pus minūtes. <laughs> Pa Paldies priekšādātājiem par elastību un par laipnību. Paldies arī kolēģiem par izrādīto elastību. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, eh, Šipera kungam jautājums par eh, paskastīšu uzņēmumiem. Kādas, jūsuprāt, būtu iespējas eh, veidot stingrākus noteikumus? Kā mēs varētu ierobežot eh, šādas ļaunprātīgas darbības, ko īsteno paskatīšu uzņēmumi? Otrs jautājums ir par Ilokungam. Vai jūsuprāt būtu iespējams pārējas periods? Ja es pareizi sapratu, tad jūsuprāt atpūta eh, kabīnē ir nepieņemama. Mm, nu, varbūt ir kaut kāds laika grafiks eh, konkrēts. Uh, ar pienākumiem dalību valstīm, proti veidot eh, apsargātus stāvlaukumus un visu pārējo, kas ir nepieciešams. Vai jūs, prāt, ir iespējams eh, kaut kā panākt to, ka jūs piekristu pārējais periodam, kas ļautu visu nepieciešamo izveidot un iedibināt? Yes. Thank you. It's an interesting Paldies, interesants jautājums. Es mazāk runāju par to, kā. Nu, es labāk varbūt nīderlandiski runāšu. Lūk, tātad. Uh, Es runāju par to, kurš un nevis kas. Mums ir ļoti stingrs lomu sadalījums. Ja mēs vēlamies uh, labāk darboties Eiropas uh, līmenī, ja mēs vēlamies uh, kopā darboties un viens otru atbalstīt un uzlabot nacionālo kapacitāti, nu tad mēs varēsim daudz ko vairāk panākt jau pastāvošā tiesiskā ietvara ietvaros. Mums ir labāk, vajadzīga labāka sadarbība. arī ETF mēs ļoti rūpīgi uzklausām darba devējus, labos darba devējus, ja drīkst tā teikt, un arī viņi mums ir norādījuši, kā ar labu plānošanu un labu nosūtīšanu var panākt to, ka autovadītājiem ir iespējas atpūsties pašiem savās mājās. Ir nepieciešama labāka organizācija. Pārējais periods, es nedomāju, ka kādam dotu labumu Man vēl kādas sekundes palikušas. Eh, Bertelo kundzē jautājums. Kabotāžas eh, pagarināšana. Jūsu prezentācijā arī bija dažādi piemēri, kā tas viss ietekmē iekšējo un eh, nacionālos tirgus, vai kabotāžas pagarinājums vēl vairāk sažģīt situāciju nacionālajos tirgos. Atbilde ir neapstrīdams jā. Jo pat ar 2009. gadā iedibināto tiesisko ietvaru mēs neesam varējuši ierobežot kabotāžas eh, pieaugumu un tās ietekmi uz iekšējo tirgu un nacionālajiem tirgiem. Nu, lūk, tagad atsākam eh, iecerēto kārtību. Lundgrēna kungs, kurš aizstāja kolēģi, trīs minūtes. Tack så mycket. Eh... Paldies. Es šos jautājumus nu, gribu uzdot uh, vēlreiz. Piemēram, Kalē bija tāds gadījums, ka tika eh, nopērkots eh, kravas auto uz nedēļas nogali, un tad, eh, nu, šoferim tur bija jādzīvo visu nedēļas nogali šai kravas auto mašīnas kabīnē, tur bija pat, nu, neliela tāda plītiņa un viss, bet vai jūs paši arī gribētu tādos apstākļos dzīvot, varbūt tomēr jādomā par citu komforta līmeņu piedāvāšanu. Uh, our, my answer is that uh, the Calais. Mana atbilde ir tāda, ka Kalē apgabals nu nav tā jaukākā vieta. Bet nu tad man jāvaicā Francijas iestādēm, kāpēc tad uh, tie džungļi tur vēl ir. Jo riskus, riski jau nav degvielas uzpildes stācijās vai kur citur. Problēmas rada migrantu jautājums. No otras puses, jā, pašreizējais regulējums ir tāds, ka autovadītājiem eh, ir jāizmanto viņu atpūtas laiks eh, noteiktajā brīdī, nu mēs neko citu nevaram darīt. Eh, ir jāapstājas un ir jāizmanto iespējas šķēršot lavāņšu, bet tas viss ir tiesību aktu izraisīts. Ja runē par vienlīdzīgu samaksu, nu, protams, varat man to vaicāt, es domāju, ka Ungārijā jau visi gribētu pelnīt tik daudz, cik Zviedrijā vai citās valstīs, bet Eiropā pastāv atšķirības, un tā nav mana vaina vai mm, manas pārstāvētā uzņēmuma vaina. Mūsu valstī mūsu autovadītāji nopelna 4-5 reizes vairāk nekā minimāla alga, tā kā šis ir tiešām labs darbs, ja jūs viņiem pavaicāsiet, viņus alga tiešām apmierina. Vai jums ir vēl jautājumi? Palikuši 30 sekundes. Nē, viss labi. Vēl viens jautājums Dāņu arotbiedrību pārstāvim. Viņiem tāpat problēma ir uh, šoferiem kā pie mums Zviedrijā. Vai jūs uzskatāt, ka Dānijas pārvadāju tā ir ieguvuši no dalības Eiropas Savienībā? Nu, es sapratu, ka šis jautājums par dalību Eiropas Savienībā nozīmē to, ka tagad vairāk brauc ārvalstu pārvadātāji pa Dānijas ceļiem. Uh, Nu, es gribētu jaut, kā, jautāt, kā jūsu transporta uzņēmumiem ir nākus par labu dalību Eiropas Savienībā. Atbilde. Nu, es domāju, ka tomēr uh, autopārvadātāji ir ieguvēji, bet arotbiedrības jau nav pret vienoto tirgu vai Eiropas Savienību, mēs tikai iestājamies par uh, taisnīgu regulējumu, taisnīgiem darba nosacījumiem, un tad jau viss būtu kārtībā. Paldies! Merci, madame la présidente. Paldies! Vārds Arno Tokundzei. Jā, paldies, priekšsēdētāji, esmu jau saņēmusi vairākas atbildes, bet es gribētu jautāt par Rio kungam, vai jūs atbalstītu to, ka uh, uzņēmēji dar, valsts darba uh, likumdošana un algas līmenis ir spēkā jau no pirmā kabotā, pirmās kabotāžas dienas un varbūt vajadzētu arī paredzēt noteikti obligātu pārtraukumu starp diviem kabotāžas pārvadājumiem. Atbildi mēs ETF uzskatām, lai šie, šīs prasības būtu spēkā no pirmās dienas, lai tā tas būtu, un mūsu priekšlikums ir arī, ka pēc kabatāžas pārvadājuma veikšanas obligāti ir jāparedz pārtraukums un ir jāparedz, lai šie iepriekšējie pieteikumi tiktu veikti centralizēti, nevis katrā valstī atsevišķi, lai varētu inspektori tos visus centralizēti izvērtēt. Un, ja eh, arī ieteikums ir tāds, ka ja kontrolē kādus uh, transporta līdzekļus, 70 no tiem neko nav pārkāpuši, tad vajag pēc tam kontrolēt eh, pastiprinātos 30, kas ir veikuši pārkāpums. Un ir nesaprotam, kādēļ par takogrāfiem komisija ierosina 2030. gadu. Nākamais jautājums Lukašenskas kundzei vārds divā ar pusminūtes. Paldies. Man pāris, eh, paldies pāris jautājumu Bertālo kundzei. ja uz kabatāšu pārvadājumiem tiks attiecināti darbinieku norīkošanas direktīvas noteikumi un visiem būs vienāda stundas likme paredzēta, kādēļ tad būs nevēlēšanās vai kabatāšu pārvadājums, vai tā tas būs. Francijā transportu uzņēmumiem no Austrum Eiropas maksā zemākas stundu likmes. Kādēļ tad jūs nemaksājat Francijā spēkā stošās uh, stundu likmes uh, strādājošiem, kādi šeit būtu šķēršļi? Vai, piemēram, Francijas uh, lielveikali tādi kā Ošāna pārpludina ar savām precēm Austrum Eiropas valstis, vai šeit arī ir godīga konkurence vai nē? Un jautājums par Rijo kungam. Jūs iebilstat pret to, ka autovadītāji guļ uh, pa naktī uh, kravas auto kabīnēs. Bet uh, šīs uh, ierosinātās normas varētu būt pat bīstamas un vai jūs iestājaties par to, ka uzņēmumi, kas ražo kabīnes ar uh, guļas vietām, tad tos arī nevarētu tirgot uh, Eiropas tirgu. Paldies. <laughs> Mēģināšu atbildēt. Ja tiktu konstatēts, uh, ka uh, uz Franciju nosūtīts uh, autovadītājs saņem mazāk nekā Francijas autovadītājs, tā ir krāpniecība. Ja šāds gadījums būtu, tā ir krāpniecība. Es gan nevaru salīdzināt uh, ošana produktus ar uh, šoferiem. Nu, tā nav viena un tā pati situācija. Lūk, nu, par to man nekas daudz nav ko teikt. Bet uh, jautājums ir ļoti pareizs. Ko tad piemērot, ja runa ir par nosūtīšanu? 23. oktobra ministru padomas rezultāti jau arī lai gaismu par šo jautājumu nav runa tikai par kaut kādu minimālu algu, ir arī apmaksātas brīvdienas un citas lietas. Nu, un svarīgi ir, lai visas dalībvalstis piemērotu šos noteikumus. Nu, un tieši pie tā ir jāstrādā. Viens teikums, lūdzu. ETF nav pret atpūtu kabīnē. Nav pietiekami daudz infrastruktūras, kas ir nepieciešama. Mēs esam pret iknedēļas atpūtas laiku kabīnē, jo tas iet arī pretrunā regulas interpretācijai. Arī no Savienības tiesas puses mm, risks kravai, jā, bet tas ir uzņēmuma pienākums, tā ir uzņēmuma atbildība. Autovadītājiem ir aizliegts strādāt savas atpūtas laikā, bet ja viņam to laiku jāsargā krava, nu tā jau nav nekāda atpūta, tas ir darba laiks. Nu un... Paldies. Aja Sandersa kundzei vārds divas, divarpus minūtes. Jā, var Eh, Loto kundzei jautājums. Kāda ir dienas nauda, kas tiek maksāta jūsu vadītājiem par eh, viesnīcām un eh, par auto stāvvietu apmaksāšanu? Mūsu kolektīvajā konvencijā ir runāts par sadzmajām izmaksām 56 eiro dienā Nu, un par maltītēm tas atkarīgs, vai tās ir brokastis vai pusdienas, tad man jums jāsūta precīzāk informācija, jāpārbauda. Jūs faktiski tad pārbaudāt, vai tik tiešām eh, par to visu tiek samaksāts, eh, piemēram, viesnīcas rēķins, eh, vai tā ir daļa no autovadītāja algas. Nu, tas viss tiek paredzēts koplīgumos, ka darba devējs uh, apmaksā šos izdevumus, jo tas uh, viss tiek kontrolēts un par šo naudu nav jāmaksā sociālās iemaksas. Jūsu prezentācijā bija informācija par samaksu salīdzinājumi nacionālajiem un starptautiskajiem vadītājiem. Vai jums ir šādi dati arī attiecībā uz Eiropas Savienības un ne Eiropas Savienības autovadītājiem, vai tur arī ir atšķirības, vai tas viss tiek skatīts kopā? Nē, mums nav nošķīruma. Mm, nošķīrums ir pa valstīm son españoles que si fueran ucranianos hoy son marroquíes. ¿Es así? Nu, tie šie ār, ārvalstnieki var būt marokāņi, ukrāņi vai citi. Atbilde. Nē, mums bija tikai par Eiropas valstīm sadalīts. Uh, nu, ja jūs vēlaties vēl precīzāku sadalījumu par šiem transnacionāliem uzņēmumiem, varam to arī sagatavot. Es dzirdēju, ka lai at, šīs nosacījums par atgriešanos mājās varētu būt tāds kā uh, lamatas, jo to nevar īsti izkontrolēt atbildi. Man neuzdeva jautājumu par atgriešanos uh, pastāvīgā dzīvesvietā. Tas tika uzdot, šis jautājums tika uzdots par Ejokungam, lūdzu. Šobrīd uh, sagatavotajā priekšlikumā tas nav, tā nav obligāta prasība, mēs arī nesaprotam, kā tiek definēts domicils, un to var eh, vai nu īstenot vai neīstenot, un mēs arī nezinām, kā var kādu cilvēku piespiest atgriezties dzīves vietā pēc eh, trim dienām, nu tad uz viņu izdarīs spiedienu, teiks pazūd uz vienu nedēļu, un pēc nedēļas atgriezies un turpinis darbu. Nu, jautājums, jā, tas ir iekļauts priekšlikumā, bet es gribētu zināt, vai jūsu skatījumā šiem autovadītājiem ir tiesības atgriezties savā izcelsmes valstī vai nē, un kā tas ir eh, jāatspoguļo šajā tiesību aktā par tiesībām atgriezties. Atbilde. Nu, ir eh, tas izdarāms, ja tiks eh, ieviesta stingra kontrolas sistēma. Šobrīd tādas nepastāv. Uh, Paldies. Tagad Fosters kundzē vārds. Divas minūtes. Uh, apology. Uh, paldies. Uh, atvainojos, es iepriekš nevarēju iekļausīties viedokļos, nebija klāt. Mm, ko paneļa dalībnieki domā attiecībā uz mm, ziņojumu saistībā ar to, ka ir iekļauti transportlīdzekļi zem 3,5 tonām masas? Es te runāju par eh, aptvēruma paplašināšanu saistībā ar maziem eh, uzņēmumiem, un eh, tas ir saistīts arī ar to, kāds ir, kāda ir finanšu situācija saistībā ar šiem mazajiem transporta līdzekļiem. Vēlētos, lai paneļa dalībnieki paustu to, vai viņi tad atbalsta šos te ierosinājumus. Paldies! Très précisément pour répondre à Atbildot uz jautājumu, protams, mēs atbalstītu to, ka transporta līdzekļi zem 3,5 tonām tiktu iekļauti regulējumā, bet ar uh, atvieglotākiem nosacījumiem uh, nekā smagākiem transporta līdzekļiem. Jā, mēs esam par to, ka transporta līdzekļi zem 3,5 tonām būtu jāiekļauj. Un arī, ja runa ir par piekļuvi tirgumu, nu tad to nevajadzētu īsti saistīt ar mm, tonāžu. Ja runa ir par starptautisko transportu, nu tad neatkarīgi no uh, transporta līdzekļu tonāžas ir jābūt piekļuvai profesijai un jāievēro noteikumi. Lūk, nav svarīgi, vai 40 eh, tonnas vai 3,5 tonnas ir jābūt vienlīdzīgiem noteikumiem starptautisku pārvadājumu gadījumā. Ja es runāju par uh, transporta līdzekļiem zem 3,5 tonnām, uh, Te izskanēja kaut kāds 30 tonnas, tas tik daudz, es nezinu. Paldies, eh, vēl divi īsi komentāri. Tātad eh, definīcija starptautiskiem pārdājumiem attiecībā eh, uz tātad, sporta pasākumiem un tā tālāk. Tas ir iekļauts vai komisijas priešakumā, tur ir konkrēti ierobežojumi, un varētu, no tā varētu izvairīties, to visu definējot kā tādus starptautiskus pārdājumus, vai jūs to atbalstāt? Izmantošu iespēju aicināt uz piesardzību, izmantojot šīs definīcijas. Es dzirdu lietas, kam es absolūti nepiekrītu. Ja ir transporta operācija no valsts A uz valsts B, ko veids valsts C, nu, šeit nav runa par eh, startautisku pārdājumu, kur var darīt, eh, kos, kas ienāk prātā. Tad ir jābūt B valsts samaksājumu, tas ir būtisks eh, elements. Runas laiks ir beidzies. Turpināsim ar nākamo runātāju divas minūtes. Schipper, want uh, u zegt terecht uitwisselen vandaag. Notenberg kungam vārds. Uh, Schepperkungs runāja par to, cik svarīga ir informācijas apmaiņa, lai īstenotu uh, likuma normas. Kā jūsu prāt būtu jāgroza komisijas priekšlikums, nu, atskaitot šo viedo tahogrāfu? Kādus grozījumus vēl mēs varētu ierosināt, lai uzlabotu kontroli? Atbilde jau tika izteikts priekšlikums par reģistra izveidi un datiem bet eh, problēma ir tāda, ka eh, tie ir dalība valstu dati pēc tam, kad ir uh, Eh, jau piemērots sots, un tas prasa laiku, bet eh, vajadzētu ah, efektīvāk vērsties pret uzņēmumiem, kur nepilda noteikumus. Priekšstādātā, eh, ne, Miltenberkungs, varbūt mums būtu nepieciešams Eiropas risinājums un vienoties par kopīgu formātu. Atbilda, jā, tas tā būtu iespēja tiešām tā rīkoties jautājums. Nesapratu, vai jūs iestājaties par to, ka pēc iespējas ātrāk jāievieš viedie tahogrāfi. Atbild, jā, pēc iespējas ātrāk 2019. gada jūnijā, ja iespējams. Un tāds pats jautājums Laiko kungam, vai jūs arī tāpat atbalstāt uh, strauju uh, um, viedotāku grāfu ieviešanu. Jā, pilnīgi piekrītu. Mēs nepiekrītam likumdošanas priekšlikumiem, bet ne tehniskiem risinājumiem. Paldies. Nu, ļoti labi. Mēs kā likumdevēji tiešām to centīsimies ņemt vērā. Mans laiks arī ir beidzies līdz ar to. Paldies Viltenberga kungam. Tagad vārds. Uh, Koha kungam. Paldies. Nu, kā mēs uh, varam labāk atklāt šos nelegālos kabatāžas uh, pārvadājumus, vai ir kādi risinājumi un kāds ir apre, uh, aprēķinātais apjoms. Nu, es nezinu, kāds ir šis reālais apjoms tas būtu atkarīgs no tā, kā kontrolas iestādes uh, to vērtē un uh, noskaidro. Kā es teicu, mūsu resursi ir ierobežot, viss ir atkarīgs arī uh, par, uh, no tā, kurā valstī tas notiek. Ja, teiksim, Benelux uh, valstīs uh, var būt brīva kabotāža un mums tiešām nav nekādu skaitļu par to, cik liela šī problēma varētu būt. Paldies, Perijo kungs! Ja jums vajadzētu sastādīt prioritāro pasākumu uh, sarakstu, kā uzlabot sociālu ekonomisko situāciju, kādi būtu prioritārie pasākumi? Pirmais pasākums būtu tūlītēja viedotahogrāfu ieviešana. ECMR nacionālais reģistrs, ko var kontrolēt visi kontrols dienesti, konsultē, eh, visi konsuls dienesti. Tālāk, eh, kā eh, ir jābūt Eiropas aģentūrai, oficiālai struktūrai, kas kontrolētu uh, Uh, šos uh, pārvadājumus, nevis tādu brīvprātīgo struktūru izmantot, bet ir nepieciešami instrumenti, lai nodrošinātu godīgu konkurenci, lai visi uzņēmumi tirgu varētu darboties uz vienādiem nosacījumiem un lai katrs strādājošais noteiktā vietā par noteiktu apjoma darbu saņemt vienādu samaksu. Tie ir pasākumi, kas būtu īsti, tūlīt jāīsteno un kas dotu reālu efektu. Liels paldies! Andersons kundzei vārds. Tātad eh, jautājums eh, Portugāles ekspertām. Eh, vai jūs tātad izīrējat kravas mašīnas un kādas, kādi, tam ir, priekš, kāds ir priekšrocības un vai jūs uzskatāt, ka šie pasākumi, ņemot vairāk pārstīto direktīvu, uh, Eh, kura eh, pieļauj lielāku liberalizāciju eh, konkrētās dalībvalstīs. Politiskās kontekst, situācijas kontekstā toreiz, vai jūsuprāt, mums vajadzētu būt, kopīgi, būt kopīgiem standartiem vai arī lielākai vai mazākai liberalizācijai? De facto, há estatisticamente todas as empresas em Portugal. Statistiski raugoties, visi Portugāles lielākie uzņēmumi e, iznomā kravas e, mašīnas. E, ir dažādi veidi, kā ir iespējams finansēt uzņēmumus, kuriem ir pašu kapitāls, un arī, lai būtu pieeja kravas mašīnai, kura nav pašu īpašums, tomēr, kas tiek iznomāta. Un eh, šī te, eh, sektora liberalizācija, eh, to skaitā arī liberalizācija saistībā ar smagajiem kraus automobiļiem, mm, ņemot vērā, kā uz to raugās mūsu asociācija, mēs drīzāk to norād, noraidītu, jo tādā veidā Tātad eh, tiek nodarbināti šādi mazāki eh, kravas eh, transporta līdzekļi, kuri arī pārvietojas bez kravas, un tie tiek izmantoti efektīvāku kravas automašīnu vietā. Un tas saistās arī ar emisiju samazinājumu sauszemes transport, transportā. un e, tās e, var arī iet e, pretē to, ko mēs vēlamies. Tad padarīt situāciju vienkāršāku un nevajadzētu pārāk padarīt tādu pieņemamāku šo situāciju un visiem noteikumiem vajadzētu būt pilnīgi vienādiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies! Klūna kundzei vārds. Divas minūtes, divas pusminūtes. Paldies! Tātad no sākuma eh, jautājums. Eh, um, tātad eh, Barkovska kungām viens tāds precizējošs jautājums. Tātad bija runa par, perif par valstīm perifērijā un centrālajām valstīm. Jūs, jums bija tad rezumējums par to. Kas, jūsuprāt, ir valsts perifērijā? jo jūs izmantojāt eh, formulējumu eh, austrumvalstis, nevis eh, valsts perifērijā, un jūsu pētījums koncentrējās uz Poliju, un kā jūs rezultātus attiecinājāt uz visām pārējām valstīm, kuras neatrod Centrāla Eiropā. Un tātad man vienkārši interesē, kā šis pētījums tika veids, un kā jūs vēlāk attiecinājāt rezultātus vispārējo. Patiesībā bija divi pētījumi. Viens attiecās uz Poliju, Un uh, tur uh, bija runa par sakām, un tad savukārt uh, otrs ekonomiskais uh, pētījums uh, par visu Eiropas Savienību un uh, valsts perifērijā un ce valsts centrā. Uh, secinājumi balstījās uz uh, ekonomisko uh, pētījumu, kas balstījās uz Eiropas Savienības, uz Poliju un e, perif valsts perifērijā ir nevis 13 e, e, Eiropas valstis, bet arī tātad, tātad, valsts no šīm 15 Eiropas Savienības valstīm, kā piemēram Portugāli. Paldies par precizējumu. Vēl viens jautājums, ko vēlētos uzdot Vilansēnu kungam. Jūs izmantojāt terminu labāk iespējamie dzīves apstākļi, runājot par laiku pavadīšanu kabīnē, kā mēs, kā likumdevēji, E, nu, tātad, e, vai jūs varat e, definēt, ko CIS nozīmē? Jo tur var būt dažādas lietas. Kas jūsuprāt, tas īsti ir? Jeg mener, at, øh, at når man er på arbejdsmarkedet, Jāsaka, ka saistībā ar darba tirgu Nu, tiek eh, runāts eh, par to, ka ir jābūt iespējai eh, apvienot darba un mājas dzīvi, ģimenes dzīvi, un tāpēc ir svarīgi ņemt vērā to, ka kāds vadītājs, kurš dzīvo šādos divos kvadrātmetros 20 dienas mēnesī, nu, kādā veidā gan viņš var apvienot savu darba un ģimenes dzīvi. Līdz ar to ir vajadzīga ilgāka atpūtas pauze, kura nav kravas mašīnā, lai viņš varētu atgriezties mājās pie ģimenes. Uh, Um, tas būtu tāda ideāla situācija. Merci beaucoup. Paldies. Ertuga kungs, divas minūtes trīsdesmit. Paldies, gribētu uzdot jautājumu laiko kungam, ja es klausos jūsu teiktajā, tad iznāka Ungāru vadītāji ar Ungāru transporta līdzekļiem un, un vā, Ungāru algām ik pēc četrām nedēļām atgriežas Ungārijā. Un, vā, un ja tā jums kādēļ jūs nenodarbināt savus autovadītājus pēc Vācijas vai Francijas noteikumiem? Šeit te ir kāds sajukums. Es teicu, ka viņiem ir jāizņem atpūtas laiks, kas ir tad, tad, pēc katrām deviņām stundām ir šī apstāšanās, un ja tas ir kalē, nē, nē, es te nerunāju par darba laiku. Es tikai Eh, centos eh, paskaidrot īsi, ka tas, eh, ko jūs minējāt iepriekš, nu, tātad jūs teicāt, ka Ungāru vadītāji, viņi pieņem darbu tātad Vācijā, un tad tiek skaidrots, ka tā nav kabatāža, un tad, kā izriet no jūsu loģikas, tad vai tas nozīmē, ka Ungāru vadītāji pēc Ungārijas standartiem, nu, ka viņi Eh, brauc eh, pa Eiropu, pēc tam atgriežas eh, pēc trīs nedēļām mājās Ungārijā, un ja tas tā tiešām ir, tad kāpēc jūs neizmantojat tātad Vācijas Eiropas standarts? Nu, tas, par ko es runāju, tad šis četras nedēļas kā maksimums vidējais laiks, kas tiek pavadīts ārzemēs Ungāru vadītājiem, ir divi ar pus nedēļas mūsu uzņēmumā. Tas ir vidējais rādītājs. Un šī brauciena laikā vadītāji Eh, tātad eh, nenodarbojas ar pārlidinājumiem tikai eh, Ungārijā, tad iesaistās arī Eiropieši, tā ir, tomēr te nav runa par kabatāšu, tas nozīmē, man jāiejaucas, tāpēc, ka man beidzas laiks. Nu tā tad. Ir Ungāru standārti, tomēr jūs teicāt, ka viņi galvenokārt strādā ne Ungārijā. Uh, Ungāru uh, vadītāji, uh, viņi nestrādā uh, Eh, Ungārijā, eh, pēc trīs nedēļām viņi atgriež. Un ja tas tā tiešām ir, un eh, tā bija arī jūsu argumentācija, kā jūs to skaidrojāt, ka te nav runa par kabatāžu, ja tas tā tiešām ir, kāpēc jūs neizmantojat standārtus tur, kur cilvēks strādā, tātad Zviedru, Vācu, Franču. Nu, tātad vienīgais jautājums ir par, kuru standārtu izvēlamies, tāpēc, ka trīs nedēļu laikā vidējais vadītājs Eh, viņš eh, eh, šķērso gandrīz visu Eiropas valsts, un līdz ar to ik pēc divām valstīm šie vadītāji atrodas citā valstī, un saprotiet, centieties saprast, tātad vadītājiem viņu kabīnē ir līgumi visās Eiropas valodās, tas ļoti sarežģīti, bet tas ir cits jautājums. Jūs attālināties no šī jautājuma. Jūs runājat par birokrātiju, tomēr jūs neatbildējāt uz pamat jautājumu répondre, monsieur. Allez, en une phrase. Nu, lūdzu, lūdzu, jums vēl iespēju uzdot vien, jautāt vienu teikumu, teikt, jūs gadāt tulkojumu. Kāds ir jautājums? Es. Man šķiet. Lūdzu, uzdodiet jautājumu, ja neesmu atbildējis. Nu, ja ne, tad Revlo Dalons kundzei vārds. Mans jautājums profesoram Borkovskim. Jūs mums pastāstījāt par savu pētījumu, īpaši jau Polijā, un es gribēju vaicāt par autovadītāju situāciju Polijā. Un varbūt jūs varētu man pateikt, cik ilgs ir, cik ilga ir uh, autovadītāju parastā karjera polijā? Cik daudz laika viņiem ir apmaksātas brīvdienas? Tātad, cik ilgas ir ikgadējās apmaksātās brīvdienas? Kas notiek, ja viņi ir slimi? Mm. Vai uzņēmums kompensē slimības izmaksas? Un vai viņam ir arī tiesības uz pensiju? un kāds ir negadījumu skaits darbā, tātad negadījumus ceļa. Nu, un kāds ir kopējais nedēļas darba laiks? Lūdzu. For the Polish driver. Polijas autovadītājiem piemēro polijas tiesību aktus. Uh, Nu, lūk, viss, ko jūs minējāt, notiek saskaņā ar polijas tiesību aktiem. Pensionēšanās laiks, pensija, pabalsti. Un visas uh, atlīdzināmās izmaksas, kas ir saistītas ar veselības problēmām. Nu, te nav kaut kā konkrēta tāda specifiska attiecībā uz autovadītājiem Mm, tiesības tādas pašas kā citiem darba ņēmējiem. Es nevaru konkrēti visu to norādīt, jo es neesmu darba tiesību speciālists. Es nezinu, kādi ir konkrētie apjomi, bet e, nav nekādas atšķirības, vai esat šoferis vai citu darba strādātājs. Un par eh, negadījumu skaitu runātājs tiek pārtraukts. Ja jūs man sakāt, ka autovadītāju tiesības ir tādas pašas kā citiem darbaņēmējiem Polijā, uh, nu tad kāds ir darba laiks nedēļā? Vai polijas šoferi nostādā tikpat ilgu laiku kā citi darba ņēmēji? nedēļā, un vai viņiem ir atpūtas laiks nedēļas nogalēs, vai viņi strādā trīs nedēļas, un tad viņiem ir atpūtas laiks. Polijas šoferi un uh, Eiropas Savienības šoferi seko Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajam. Jūs uzdevāt arī jautājumus par pensiju, citu starpā, nu, to visu regulē polijas tiesību akti. Es nevaru jums detaļās atbildēt, es neesmu tiesību speciālists šais lietās, es to atvainojos, ka nevaru jums atbildēt. Maintenant va attendre la commission. Nu, pienācis laiks komisijai. Trīs minūtes. Labdien, priekšsādātāji! Es izteikšos īsi jo mēs jau esam šeit ieradušies, lai uzklausītu nozares pārstāvjus. Trīs liet, piecas lietas. <laughs> Pirmkārt, eh, es no, jūs varat arī franciski, kā gribat. Mums būtu bijis eh, jākonsultējas ar ETF pirms eh, nākam klajā ar priekšlikumu šķiet. Vienmēr jau ir iespējams konsultēties vairāk, eh, bet kaut kādā brīdī mums ir jānāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumu. Nu, komisija ir uzņēmusies sev uzticēto atbildību 31. mājā pieņemt tiesību aktu priekšlikumu, lai beidzot varam sākt debatas ar padomi un parlamentu. Bet, nu, lūk, ja ir pakotne, par kur ir bijušas konsultācijas, tad tieši ceļu pakotne ir tā. Mums bija sabiedriskās konsultācijas, organizējām arī konferenci, un es pat nevaru saskaitīt to sanāksmju skaitu, kas mums ir bijušas ar interesētajām pusēm. Otra lieta, ceru, ka te varēšu izpatikt Vandekāmpa kungam, par digitalizāciju. Nu, pilnīgi noteikti digitalizācija ir būtiska ne tikai lai uzlabotu kontroles, bet arī lai mazinātu kontroļu slogu uz pārvedātājiem. Esam nākuši klajā ar priekšlikumu, piemēram, esam pārskatījuši tahogrāfu regulu, un tāpat gribam īstenot ECMR. Nu, un es esmu pārliecināts, ka ja ir iespējas uzlabot komisijas priešlikumu, ja varam darīt ko vairāk, tad esam pilnībā gatavi sadarboties ar parlamentu. Un, nu, es īsti neredzu, kāpēc padome un dalībvalstis tam nepiekristu. Trešā lieta. Tiesību aktu izmaksas nozarei. Tas, protams, ir būtisks jautājums. Priekšlikumiem ir jābūt līdzsvarotiem, tam jābūt samērīgiem. Es teiktu, ka iekšējā ja tirgū nozares izmaksas, protams, ir ārkārtīgi svarīgas, bet ir jāsaskaņo šis te iekšējā tirgus un uh, sektora izmaksas no vienas puses, no otras puses uh, centieni uzlabot um, apstākļus uh, autovadītājiem. Runājot par eh, nozares izmaksām, var atsaukties uz komisijas priešlikumu par darbinieku nosūtīšanu. Eh, tā ir direktīva, kas ir izraisījuši plašas diskusijas arī šodien. Nu, un eh, tur, leks speciālis, mēs piedāvājam konkrētus noteikumus, lai pielāgotu kontrolas pasākumus ceļu transporta nozarei, ņemot vērā nozares mobilitāti. Ceturtā lieta - aģentūra. Komisijas priekšlikumā nav teikts nekas par šādas aģentūras veidošanu. Bet jūs arī labi zināsit, ka prezidents Junkers ir nācis klajā ar paziņojumu savas runas par situāciju Eiropas Savienībā laikā. Viņš skaidri norādīja, ka kaut kādā brīdī būtu jābūt tam, ko viņš nosauca par Eiropas uh, nodarbinātības aģentūru un mūsu kolēģi no nodarbinātības ģenerāla direktorāta vietā strādā. Un e, arī DigiMove aktīvi turpinās piedalīties e, šī priekšlikuma sagatavošanā. Tā kā mēs e, DigiMove domājam, ka tā ir lieliski izdevība. Nu, un nobeigumā atbildēšu Lundgrēna kungam, kurš vaicāja, vai mums nu, cik es tā vismaz no nu, tulkojuma sapratu, vai mums būtu jāuzskata, ka Eiropas Savienība ir uh, drauds un izgāšanās ceļu transporta ziņā? Es domāju, ka nē. Gluži pretēji. Ja nebūtu Eiropas Savienības, tad mēs turpinātu transportu regulēt ar kvotu sistēmu, būtu robežas, muita, rindas uz robežām. Nu, tā kā mēs komisijā domājam, ka iekšējais tirgus ir veiksmes stāsts, un tas būtu jāsargā. Bet, eh, nu, ar šo es arī beigšu. Tā pašā laikā iekšējiem tirgum ir jāiet roku rokā ar spēcīgu sociālo politiku un sociālo dimensiju. Paldies! Paldies eh, Lažā kungam, paldies kolēģi par ļoti auglīgo šodienas diskusiju. Tas ir būtisks ieguldījums mūsu darbā pie mobilitātes pakotnes. Man ir tiešām liels prieks, ka mēs varējām uzklausīt nozares pārstāvi viedokli tik sarežģītos jautājumos, un uh, tiešām uh, aplausi mūsu runātājiem, kuri veiksmīgi uh, cīnījās vairāk nekā divu stundu garumā. Et nous continuons, puisque demain, dès... Nu, un mēs turpināsim uh, rīta 9.30 ar mūsu otro paneli. Paldies visiem par uzmanību. Septiņu minūšu pauze un pēc tam turpināsim koordinātoru sanāksmi. Paldies, tiekamies pēc septiņām minūtēm.